Uh, among main items presentation by Un mums ir jāpēta uh, pilsoņu institīva, uh, ikgadējais ziņojums uh, lūgumrakstu komitejā par ES uh, pilsoņu ziņojumu un arī par faktu noskaidrošanas misiju uh, uz Grieķiju. Rīt no rīta mums ir plašas diskusijas par 30 lūgumrakstiem attiecībā uz bērnu aizsardzību un pamattiesībām un to aizsardzību Dānijā. Šodien mēs strādāsim saskaņā ar darba kārtību, atskaitot astoto jautājumu, jo Higins kungs mūsu kolēģis lūdza uh, pārlikt vai pārcelt šo jautājumu par cik viņš nevar būt klāt. Tā kā nav nekādu problēmu astoto punktu apspriest tad, kad Higgins kungs ieradīsies. Uz 5, 7, 8, 15 un 16 punktu ir klāt arī lūgumrakstu iesniedzēji eksperti uz 9 jautājumu un par 14 punktu. Uh, pie mums ieradīties uh, Grieķijas valdības pārstāve ar paziņojumu komitejai pēc biroju sanāksmes. Vairāk nekā cita man nav ko jums īpaši norādīt. Vai kāds vēlas kaut ko piebilst par piedāvāto darbu kārtību, Lēs Kungs? Jā, paldies. Otrajā punktā mums ir decembra sanāksmes protokola apstiprināšana. Vai visi ir vienas prātas par pirmo darba kārtības punktu? Tad varam uzskatīt, ka darbas kārtības projekts ir apstiprināts par otro punktu. Uh, protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 16. decembrī pagājušajā gadā. Palēsas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es lūdzu atlikt apstiprināšanu. Es to ļoti augstu novērtētu, jo saskaņā ar Reto kungu paziņojumu šeit ir kļūda protokolā. Es nezinu precīzi, kas tas ir, bet ja mēs varētu atlikt uz nelielu laiku, pirms mēs šo kļūdu noskaidrojam, es e, domāju, ka tas tiks novērtēts. Čičesterkungs un citi deputāti, vai varat piekrist Valēs kunga lūgumam atlikt apstiprināšanu? Labi. Atliksim. Trešais punkts. Tātad jūs esat saņēmuši pielikumu priekšsēdētāju paziņojumiem, tur nav nekādu komentāru. Rekomendācija, kas tur ir ietverta, tiek uzskatīta par apstiprinātu. Līdz ar to mēs varam sākt izskatīt pirmo lūgumrakstu, ko ir iesniegusi Anna Klešas kundze no Polijas. Un Klešas kundze ir klāt, tādēļ es arī došu viņai vārdu uz piecām minūtēm. No. Vai ir kādas problēmas? Yes, it's okay with the, that microphone. Thank you. Lūdzu. Dāmas un kungi, šī organizācija, kas aizstāv um, pacientu tiesības 15 valstīs, tajā tika apstiprināts, ka Itālijas eh, apvienība ir apstiprinājusi dokumentu, kas saka, ka šīs valsts pieredze paliatīvā aprūpē e, būtu uzturama kā pieredze. Es vēlos arī uzstāties šobrīd šeit ne tikai polijas pacientu vārdā, bet arī visu to pacientu vārdā, kuri ir ieslēgti slimnīcas. Es neesmu ārste, ne, nepārstāvu nekādu organizāciju, esmu paci, pa, paciente, Eiropas Savienības pilsone un vēlos uzstāties to vārdā, kuri cieš sāpes. Mana traumatiskā pieredze ar sāpju ciešanām un veselības aprūpe liek secināt, cik dramatiska situācija Eiropas Savienībā. Šobrīd ir pat situācijas, kad cilvēki izdara pašnāvības tā rezultātā. 5,5 miljonu cilvēku, kas ir slīmi, cieši no sāpēm, tas ir šoks, principā, ka tik daudz cilvēku mūsdienās cieš tādēļ, ka viņiem nav pieejams atbilstošs sāpremdinošs medikamentu. Ja sāpes netiek mazinātas, es uzskatu, ka tās ir cilvēktiesību pārkāpumi. Mums ir jārūpējas, lai pamatiesības eh, tiktu ievērotas. Es vēlos vērsties pie jums, aicinot noteikt vienotus standartus sāpju mazināšanai. Šeit nav nekādu politisku izvēles iespēju. Sāpes skar visus mani, jūs, mūsu radiniekus, draugus, tāpēc es vēršos pie jums ar lūgumu apturēsim šo nevienlīdzību, kas ir Eiropas Savienībā. Lai precizētu, kā tas notiek, es citēšu statistikas datus. 2013. gadā Vācijā 413 mg morfija tika izmantota ASV, 648 grāmi Polijā tikai 45. Es tāpēc vēlos iestāties arī par to, Eh, lai nevajātu pacients, kas opiāts izmanto. Pastāv uzskats, ka opiāti tikai padara atkarīgi, tomēr ir arī laba pieredze ar opiātiem. Piemēram, apvienotā karalistē opiāts lietojuši pacienti var turpināt vadīt automašīnas. Pastāv arī uh, īpašas, īpaši pētījumi attiecībā uz sāpju mazināšanu. Pastāv arī tiesību normas, pētnieciskie projekti, kā tas 2010, 2014, kas ir projekts veselības aprūpei atomē 2010-2014, kur mērķis ir ieteikumu izstrādāšana atsevišķām valstīm, kas ļauj kontrolētā veidā iepirkt eh, medikamentus, precāpu līdzekļus, jo ne visur tos var attiecīgi eh, iepirkt, jo dati, uz kur pamatas tiek darīts, nāk no 2002. gada, kad vēl daudz eh, dalību valsts nebija iestājušās Eiropas Savienībā. Es zinu, ka Eiropas Savienības loma ir tikai atbalstoša veselības aprūpas jomā, tomēr tiesību aktu piemērošana ļautu novērst situāciju, kad nevienlīdzīgi piekļuva precāp līdzekļiem tiktu mazināta. Sāpes nav iespējams novērtēt, bet šeit tomēr e, ir runa par miljoniem lieliem zaudējumiem, kas šobrīd ir īpaši aktuāls jautājums. Un Eiropā tomēr ir joprojām jūtams krīzes sekas, tādēļ es vēršos pie jums ar lūgumu Eiropas komisijai noteikt standartus sāpju mazināšanas jomā visiem pacientiem. Tas būs spēkā arī jums un jūsu ģimenēm. Paldies par jūsu uh, uzmanību savā vārdā un visu pacientu vārdā. Es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you to you. And now the... Liels paldies! Un tālāk došu komisijas pārstāvim no DG Sankovārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamā lūguma rakstiesniedzēja. Es lasīju jūsu lūgumu rakstu ļoti detalizēti, un mēs varam piekristināmā mērā e, jūsu lūgumu rakstā paustajam. Kā jūs jau norādījāt? Eiropas Savienībai nav uh, pilnas kompetences šajā jomā, un tieši tādēļ mēs uh, nevarēsim uh, izstrādāt vadlīnijas, kas būtu obligāti piemērojams visās dalībvalstīs. Saskaņā ar mūsu viedokli būtu labāk uh, rosināt nevalstiskās organizācijas tādas kā, piemēram, Eiropas eh, Pain Alliance Europe izstrādāt eh, šādas vadlīnijas un pēc tam vienoties par tām ar dalību valstu organizācijām, kas ir aktīvas šajā eh, sfērā. Protams, ka komisija ir gatava sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām, izplastot šīs vadlīnijas visās dalību valstīs lai varētu uh, veicināt sadarbības starp dalībvalstīm, un mēs būtu gatavi, ja tas uh, saskanēs arī ar komisijas uh, gada darba plānu veselības jomā, arī finansēt to caur mūsu veselības projektiem, kas ir vērsti uz veselības problēmu risināšanu Eiropā. Paldies! Paldies! Un tālāk vārds Valēsas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo prezentāciju. Es pilnībā piekrītu. Mums tiešām ir kaut kas jādara, lai mēs varētu izstrādāt vienātu, vienotus noteikumus šajā jomā. Tas, ko es tikko dzirdēju no komisijas pārstāvu, tas nav apmierinoši. Nu, ja par to padomā, vai tā nebūtu laba iespēja izmantot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, eh, un tad mēs varētu savākt vienu miljonu pārakstu, un tad varbūt Eiropas Savienība atzīs, ka tā ir problēma, kas būtu jārisina Eiropas Savienības līmenī. Eiropas komisijas pārstāvis pieminēja nevalstiskās organizācijas, uh, tik tiešām arī tās var iesaistīt, un es ceru, ka mēs visi kopā panāksim to, lai Eiropas komisija šo problēmu risinātu. Paldies! Uh, I have uh, the text. Uh... Jā, paldies. Man ir uh, Lidijas Geringers de Odenbergas vēstule ar ko viņi vēršas eh, pie kolēģiem, cienījumiem kolēģiem. Vispirms es vēlētos atvainoties par to, ka nesmu varējis apmeklēt šīs dienas sanāksmi un personiski paust eh, manu atbalstu. Eh, Annas Klešas lūgumraksts par to, ka būtu nepieciešams ieviest vienotas Eiropas procedūras hronisku sāpju ārstēšanai ir ārkārtīgi svarīgas. Lūguma raksta iesniedzēja mums paskaidroja savu dramatisko cīņu savas slimības laikā un to, kā ārsti Polijā atsakās izmantot eh, piemērotus analģētiķus, eh, lai atvieglotu nepaciešamas sāpes. To atspoguļo arī nacionālā statistika, kur uh, morfīna izmantošana polijā ir desmit reizes eh, mazā zemāk kā Vācijā. Es piekrītu ANO ziņojumam, kas tika publicēts pagājušajā gadā februārī, ka atteikšanās nozīmēt sāpju remdinošus līdzekļus pacientiem ir eh, sava veida spīdzināšanas veids. Tas ir absolūti nepiedodami, ka šādas lietas pastāv Eiropas Savienībā, un šajā sakarā ir nepieciešams noskaidrot, kas ir pamatā šādai nevērībai, vai e, tas ir zināšana trūkums, vai arī veids, kā samazināt izmaksas slimnīcā, uh, vai tā ir problēma ar, pie, ar šādu sāpremdinošu medikamentu pieejamību, vai arī mm, morāls draudz pacienti, ka pacienti varētu, pacientiem varētu izraisīties atkarība. Uh, Eh, taču ekonomiskie jautājumi nav īstais veids, kas būtu galvenais, kam vajadzētu stāties ceļā atbilstošai ārstēšanai. Nobeigumā es vēlētos atbalstīt šo lūgumu rakstu un aicināt parlamentu eh, un komisiju izstrādāt vienotus Eiropas eh, nosacījumus un definēt minimālus standartus sāpju ārstēšanai medikā, medicīniskās iestādēs. Paldies par uzmanību, Lidija Geringerite Odenberga. Thank you. Paldies. Man ir kaut kas jājautā. Vērner kungam, man īsti nebija skaidrs, kādēļ komisija nevar izstrādāt vadlīnijas šajā jomā. Kādēļ komisija nevar paredzēt vienotu Eiropas procedūru izstrādāšanu hronisku sāpju ārstēšanai. Kādēļ? Es domāju, ka komisija to var darīt. Es nevaru saprast, kāpēc komisija var piešķirt resursus nevaltiskai organizācijai no vienas puses, bet no otras puses nevar kaut kādā veidā izstrādāt vispārīgas vadlīnijas. E, paldies, priekšsēdētājs kundzes atbildēšu. Ja mēs runājam par vadlīnijām, kuras e, atbalstīt Eiropas komisija vai Eiropas e, Savienība, nav procedūras šajā jomā. Un tas ir tādēļ, ka saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību medicīniskās aprūpas un veselības aprūpa pakalpojumu sniegšana ir dalību valstu prerogatīva. Un tieši tādēļ dalību valstis nepiekritīs procedūrai, kuru noteiks komisija un pēc tam vadlīnijas, kas uh, sauksies Eiropas Savienības vadlīnijas, dalībvalsts vienkārši tās neievēros. Un tieši tādēļ, runājot par šīm problēmām kronisko slimību ārstēšanā, un runājot par šo īpašo sāpju uh, sindromu problēmu, strādājot kopā ar uh, nevalstiskām organizācijām un finansējot projektus šajās jomā, īpaši runājot par uh, pieredzes apmaiņu To mēs varam darīt caur mūsu veselības programmu. Tas nenozīmē, ka mēs beigās teiksim, ka tagad tās ir obligāts Eiropas Savienības vadlīnijas. Nē, bet ir svarīgi, lai šīs te jumta organizācijas Eiropā vienotās ar e, visām apakšorganizācijām dalībvalstīs par šo jautājumu. Un tad e, šīs organizācijas varētu dot tādu politisku stimulu, eh, lai rosinātu dalību valsts ievērot to, kas ir teikt šajās vadlīnijās. Jā, es domāju, ka mums vajadzētu noskaidrot procedūras. Man šķiet, ka mēs kaut ko varam darīt Eiropas līmenī. Uh, I agree with you and I think that uh, even other colleagues. Es jums piekrītu un arī citi kolēģi droši vien tam piekrīt. Mēs atstāsim pašlaik šo lūgumu rakstu atvērtu, uh, palūksim papildus uh, paskaidrojums par šīm uh, vadlīnijām un iespēju pieņemt uh, vai veidot vispārējus projektus, kurus finansē Eiropas Savienība. Tā kā pagaidām neslēdzam šo lūgumu rakstu un vēlāk eh, lēmsim eh, vai izdarīsim galīgo lēmumu. Vai jums būtu kas piebilstams? Viena minūte atbildē runātājai nav mikrofonu. Jā, es vēlējos eh, sacīt tikai sekojošo pacientu tiesību pārkāpšana. Nes kāpēc netiek skatīts kā cilvēktiesība pārkāpuma. Pacienti taču ir cilvēki. Un ja šiem cilvēkiem liedz pieeju sāpju mazinošu uh, līdzekļu lietošanai, tas ir vienkārši necilvēcīgi. Paldies. Yes, okay. Okay. Thank you again. Vēlreiz paldies, un mēs. Pāriet pie nākamā jautājuma. Atkal izmaiņas darbkārtībā. Jārkungs uh, lūta, lūdzu pārcelt sesto jautājumu, tā kā ejam uz septīto. Tad uh, P lūguma raksts, ko iesniedz Itālijas valsts piedarīgais par direktīvas 2623 neatiecināšanas Itālijas jūras koncesijām. Klātesot lūguma raksts iesniedzējiem. Tad arī viņam vārds uz piecām minūtēm. Pirms dodu jums vārdu, atļaušos arī šeit sveikt studentus no. no vidusskolas, un tātad uh, arī viņi sekos mūsu darbam. Mēs pazīstam arī šo tātad čerra komunu, viņi pārstāv, un arī te var daudz tik par runāts par uh, šo reģionu, īpaši runājot par uh, atkritumiem. Uh, Tīrās lūguma rakstam. Šeit es gribu uzsvērt arī pretrunīgi, uzsvērt pretrunīgus aspektus, ka nepieciešams padziļināt, jāanalizēt uh, šos um, apstiprinājums, kas ir uh, komisijas atbildē, jo īpaši runājot par pakalpojumu direktīvu 12. pāntu kur tiek uh, veikta atsauce uz dabas resursiem. 12. pants mums ļauj veikt šādu, ļauj mums veikt šādu interpretācija, ka dabas resursi iz, ir visai absolūti vispārīgi. Nepieciešams arī veikt padziļinājumu, lai noteiktu, kādi ir šie dabas resursi Itālijā, kas uh, nosaka, ir nepieciešama res, piemērot restriktīvus pasākumus, protekcionistiskus pasākumus. Kāda ir šī atļaujas sistēma? Kā var nodrošināt pakalpojumu sektoru efektīvu darbību, arī ņemot vērā šos dabas resursus. Tālāk komisija saka, ka beld vietu resursi ir, uh, ir, ir izsmeļami resursi, bet drīzāk tur jādomā par trūkumu, par avotu trūkumu, resursu trūkumu. Uzskatu, ka komisija ir jāpārbaud, ko nozīmē peldvietu, peldvietas kā e, trūkuma resursi, un ir daži dati, piemēram. It Itālija ir tāda Eiropas valsts, kurā ir vislielākais skaits peldvietu - 4921 peldvietas no 13721 visā Eiropā. Mūsu valsts ir 35,8% no visām uh, um, peldvietas krastēm visā Eiropas kontinentā, un it, Te dati ir no WWF e pētījuma 11. gadā. Darbskais piekrasts Itālijai 7600 km, no kuriem 5000 km ir peldvietas. No šiem 900 km aizņēma peldvietu koncesijas, kas ir 18%. Tātad teorētiski 82% peldvietu piekrasts vēl ir pieejams. Un vēl viens interesants datums attiec uz koncesiju skaitiem 2000, 2011. gadā ir dubultojušies. Un, uh, notiek jauns koncesija nodošana bez nekādiem strikt noteikumu noteikšanas. Un, Ļoti grūti apsvērt tādējādi, ka tā būtu nepieeja, ka tas būtu nepieejams re resurs. Tad Spānija ar jauno savu piekrastu likumu arī ir uzlabojusi savu privāto sektoru situāciju, kas nodarbojas ar nekstamā īpašu celtniecību. Bez izrādījās, ka tas tomēr valsts īpašums, jo tie atrodas eh, tieši piek, piekrastē. No šīm koncesijām ir vairāki tūkstoši simti vies, viesnīcas, 1700 kioski, 1600 restorāni, visi, uz, plā, pl, visi atrodas pludmalē. Vivian Redinga, tiesat komisāra viceprezidenta, kas arī apsveicīt Spānijas valdību ar šo iniciatīvu. Nu, vai tad mēs šodien runājam par kādu īpašumu vai uzņēmumu, un tad Mums ir jāpanāk tāds pats uh, risinājums, jo Itālija dzīvo tāpat Eiropas Savienībā, kur Spānija. Un kad Itālijas valdība gatavojas uh, apstiprināt ar pašu atkāpi 30 gadus atpakaļ, tad komisija to noraidīja nekad nav izvērtēta arī Itālijas normatīvā sistēma, kas ir efektīvākā um, ekonomisko peldvieto pārvaldības sistēma Eiropā. Tātad komisija ir jāizvērtē šīs, rīs, uh, šīs um, jautājums, vai peldvietas iekļaujas pakalpojumu direktīvā vai nē, ir arī jāņem vērā šīs izvēles ietekmes sociālajiem ekonomiskiem apstākļiem vai tiešām šie kaitējumi arī atsvērs labumus, ņemot vērā īpaši ekonomisko krīzi. Un tad, tad ja tiks atņemts šie īpašumi visiem konsistenci, un koncertiem, kas ir ne tikai itāļi, bet kas ir arī uh, citas tautības, kā tam varētu būt ieteikumi. Un tad arī šeit mēs runājam par mūsu sistēmu, kuras ietvaros darbojas lieli uzņēmumi un kas piemēro Eiropas noteikumus un nākotnē viņiem nāksies slēgt savas durvis. Tad kā Šeit būtu nepieciešams arī runāt ar komisiju, lai netiktu veikta diskriminācija, nodrošināt brīvā aprīta pakalpojumu nodrošināšanu, nodrošināt vīdes prasību ietvērošanu. Šī ir ļoti sarežģīta tēma, kur nepieciešams visām pusēm. Jāaktivizē arī politiskas procedūras, lai labāko arī varētu pārstāvēt Itālijas intereses, piemēram, ne, attiecīgos mērķus un citus. Uh, Arī Itāli. Šīs Itālijas uh, normatīvā sistēma pilnīgi atbilstīga Eiropas sistēma. Grazie lei. La... Paldies, tagad vārds. Vēloju Vaģī kungam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tad es no savas puses mēģināšu uzsvērt šeit trīs elementus, kurus minēja lūguma rakstiesniedzējs. Vispirms dabas resursu jautājums. Jā, protams. Komisijas sniegtajā atbildē, jā, mēs atsaucamies 12. pāntu, un komisija uzskata, ka tad, kad mēs runājam par dabas, eh, ierobežotiem dabas resursiem vai dabas resursu trūkumu, kā tas arī tika citēts no 12. pānta, tad mēs runājam par vienu to pašu konceptu, kā pā ir tādi resursi, kas ir tātad dabas resursi, ja īpaši šeit runājam par peldvietām. Pludmalēm valsts ir īpašnieks un kur nepieciešams, kur ir nepieciešams arī caurspīdīgi nodrošināt konkurenci un šo peldvietu piešķiršanu pārvaldībai. Tad, kad tik runāts arī par resursu trūkumu, es nedomāju kā jūsu arguments var būt pieņemams. Tālāk, kas attiec uz šo trūkuma aspektu. Komisija uzskata, ka tā kā mēs šeit runājam par pludmalēm, par peldvietām, tad uh, Peldvieta jau pati pēc būtības ir ierobežots resurs, nevis tādēļ, ka, tādēļ, ka valsts tī nepiedara vienkārši nebeidzams skaits eh, peldvietu, kas varētu tikt piešķirts kuram um, ehm, pieprasītājiem švāzo pārvaldīt. Bet, nu, valsts īpašums kādā konkrētā zonā ir, eh, tā ir cita vērtība nekā, teiksim, eh, īpašumam vai valsts īpašumam, gadījumam dzīvot teritoriju un tā tālāk, ne, tai būs cita vērtība nekā peldvietai. Līdz ar to. Nav skaidrs, kādēļ pirmajam uh, nācējiem būtu jāpiešķir kāds cits koncesijas tiesības nekā kādam citam prasītājam, kuram teorētiski arī ir tiesības uz tādiem pašiem noteikumiem. Arī tad mēs jau domājam par to, kā šie dati, kurus minēja arī skaidri, kurus minēja lūguma rakstiesniedzējs, ir šķiet uh, tikai daļai precīzi, jo es arī lasīju VVF ziņojumu kur tiek teikts, ka ir pārsteigts, kāpēc vienkārši lūguma, ņemot vērā, ka tiek nepārtraukti paplašināti, tātad arī, kur tiek aizvien vairāk, tad no, noteikti šis valdī, valsts īpašuma pārņemšana, tad, nu, es Neatkarīgi no tā, es domāju, ka peldvietas ir ierobežots resurss. Neaizmirsīsim arī to, ka reģioniem ir pienākums arī šos, šīs valsts teritorijas arī atstāt kā brīvās, brīvās brīvi pieejams plūdmals, piemēram, Ligūrijas sezonā, reģionā tā ir, 60% ir jābūt brīvi pieejamiem, tātad neatkarīgi no tā, kas mums vēl liekas pašsaprotam, proti, ka peldvietas ir ierobežoti resursi, ir arī vēl citi argumenti, apsvarumi, kas ir jāņem vērā. Kas attiecas uz Spānijas minēto piemēru? Jā, komisija tagad strādā pie šī jautājuma. Tas, kas notika 2013. gada aprīlī, ja nekļūdos, arī Redinga atklāja ar savu paziņojumu. Tad uh, tika veikts izvērtējums par ļoti sarežģītu situāciju un tam nebija nekāda sakara ar vispārīgu Eiropas Savienības tiesību aktu pārskatu. Spānijas situācija bija pilnīgi pretēji Itālijas situācijai. Šīs valsts teritorijas bija brīvi, tad tika pārdot šīs teritorijas. Tad notika arī tāda savvaļas celtniecība. Un Spānijas valdība uzskatīja, ka ir nepieciešams uh, atņemt šīs īpašuma tiesības, lai šī savvaļas dzeltniecība neturpinātos. Un tad bija tāda situācija, kur nācās arī atmaksāt, kompensēt uh, īpašniekiem naudu, kas tātad. Uh, bija kļuvuši par šo teritoriju īpašnieki, kas pēc tam atkal tika priv, um, nacionalizēti. Tātad situācija pilnīgi pretēji. Šeit mēs nesakām, ka Spānijas situācija ir atbilstīga mm, pakalpojumu direktīvas noteikumiem. Nē, mēs esam saņēmuši arī sūdzības. Arī tieši par šo krāsta likumu un piemērošanu. Uh, Līdz ar to komisija pašlaik izskata situāciju, bet ne tikai Spānijas situāciju. Man ir jāteic, ka komisija ir nosūtījusi arī jautājums visām dalību valstīm, lai izskatītu esošo situāciju, uh, jūras koncesiju situāciju visās dalību valstīs. Pašlaik arī tagad veicam salīdzinošo. Um, uh, darbu, lai salīdzinātu, kāda ir situācija dažādās dalību valstīs un rastu vienādu risinājumu visām dalību valstīm. Nu, šeit es pieliktu punktu. Esmu gatavs arī tālāk sniegt atbildes. Paldies! Liels paldies! Lūdzu! Grazie, prezidenti! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka jautājums, par kuru runājam šodien, ir ļoti delikāts jautājums. Vairāk kārt Itālijā uh, mūsu valstī. Par to daudz runāts arī plašsaziņas līdzekļos, kad mēs šeit runājām pār jū, Itālijas peldvietām. Šeit mēs runājam par 30 tūkstošu uzņēmumiem. Diezgan mazā apmēra uzņēmumi, bieži vien tie ir vienkārši ģimenes uzņēmumi. Tie ir tādi uzņēmumi, kas arī ir noslēguši tādu, zinām, paktu ar Itālijas institūcijām, proti uh, Ehm, tad pirms viņi uzsāks ar darbību, peldējas bija pilnīgi brīves, un tad tās bija jātīsta. Tad nu šie uzņēmumi kopā ar Itālijas valdību veica investīcijas, izveidoja sektoru, kas tiešām kļūpa par Itālijas izcilību un Eiropas izcilību. Uh, jo šīs sektors Eiropā nav tik ļoti attīstīts, kā tas ir Itālijā. Līdz ar to, jā, nu, es arī es uzskatu, ka esmu tāds kā, nu, made in Italy, jo šis ļoti specifisks sektors, un citās valstīs tas nav tik ļoti attīstīts kā Itālijā. Tad, nu, arī runāt par šīm koncesijām un pakalpojumu direktīvu. Un tad man ir jautājums, kā ģimenes uzņēmums, neliels uh, uzņēmums vispār var veikt investīcijas, piemēram, Vācijā vai citās valstīs, jo iepriekš Ziemeļvalstīs, kamēr vācietis var mierīgi ierasties Itālijā un veikt savas investīcijas un koncesijas. Uh, iegūt. Tad nav šī apusēja vispār nodrošināta kas būtu godīgi un ja, saprātīgi, piemērojot pakalpojumu direktīvas noteikumus. Koncesijas arī par spīti ekonomiskai krīzei uh, un tiešām var atbalstīt uz šo lūgumu rakstu, ir nepieciešams arī kontrolēt un pārskatīt, ņemot vērā tieši ekonomiskās krīzes situāciju. Šeit mēs runājam par ārkārtīgi lielu kaitējumu, mēs runājam jau par valsti, kas ir lielās grūtībās. Tad ņemot vērā arī problēmas sarežģītību, noteikti būs jāiet uh, dziļāk un jāskata padziļinātāk šī situācija kā koncesijas tiek pārvaldītas nacionālā līmenī, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principus, jo Eiropas tirgi savā starpā ļoti atšķiras, tos nevar uh, harmonizēt. Mēs varam nonākt pie ļoti kaitīgas situācijas, kas var nodarīt kaitējumu dažādu valstu specifiskām, nu, eh, specifiskiem sektoriem. Piemēram, Itālijā tas ir peldvietas, citā Eiropas valstī ir kāds cits specifisks sektors. Mūsu draugi vācieši bija lieliski, viņi, piemēram, ir izslēguši savus ūdeņus no Eiropas koncesijām. Taču, nu, Jā, atkal mēs sūdzamies, jo ir šo ļoti lielīga, lielā atšķirība. Jo Ziemeļa Eiropā piln darbojas citi noteikumi un rodas lielās atšķirības. Negribētu, lai šajā nozarē Itālija arī tiktu uzskatīta šeit par kādu neatvert, bet tas ir mūsu specifiskais sektors un mums tas maksās daudz dārgāk. Rīs resursu ierobežotība. Tas nav īpaši skaidrs par to, kas ir ierobežots rīs resursu divu trešdaļas no pabliedām vispār nav aizņemtas. Man būtu priekšlikums, es nezinu, vai tas ir pieņemams, vai varbūt varētu arī jūs izskatīt, proti pakalpojumu di direktīvā iekļaut tikai jaunās koncesijas, ņemot vērā to, ka reģionu un valdība arī pārēd šīs jaunās koncesijas un uzraudzīja tos, kuriem, kur jau ir saņēmuši koncesijas, arī ļaut esošajiem koncesijas saņēmējiem amortizēt savus investīcijas šiem uzņēmiem, šīm personām, ģimenes uzņēmumiem. E, viņi ir paņēmuši kredītus, lai varētu arī at, attīstīt savu uzņēmumu darbību, ir uzņēmumi, kuri ir paņēmuši kredītus 15, 20, 25 gadiem, lai uh, izveidot šīs struktūras uz spēldu uh, vietām. Tad kādēļ neprecēt viņiem šo laiku 15, 20, 25, 30 gadus uh, pirms tiek piemērot direktīvas noteikumu, lai šīs koncesijas arī varētu atgūt savus ieguldīto, savas ieguldītās fin, eh, investīcijas. Ņemot vērā arī krīzi, ir tomēr eh, jāņem vērā Itālijas tipoloģija specifika tieši šajā konkrētajā nozarē. Paldies! Paldies, Morganti kungs, Jārkungs! Jā, dank. Eh. Jā paldies, priekšsēdētājas kundze! Komisijas atbilde ir pieejama un sadalīt divās daļās. Es vēlētos norādīt uz komisijas otro daļu atbildē, jo viņi paši ieskicēja iespējamo risinājumu. Komisija raksta, ka tā var šo uzņēmēju, koncesiju saņēmēju problēmu saprast, tiek norādīts uz e, investīcijām, kas ir veiktas, tā skaitā izmantojot kredītlīdzekļus, un tad e, tiek aicināt dalību valsts ņemt e, vērā šo situāciju un rastu risinājumu, kas būtu pieņemam visām pusēm, un komisija ir gatava, un šeit es uzsveru, uh, sākt sarunas ar Itālijas varas iestādēm, lai rastu risinājumu šai problēmai. Kopsavilkums. Pirmkārt, komisija pirmajā daļā saka, kāda ir pašreizējā situācija un ka uh, pludmales koncesijas ir pakļautas uh, pakalpojumu direktīvai, bet komisija atzīst uh, problēmas. Tas, ko Eiropa ir izdarījusi, uh, praksē īstenojas tā, kā mēs nebijām vēlējušies. Mēs ar Eiropas Savienības tiesību aktiem nevēlamies sagraut ģimenes uzņēmumus vai radītiem zaudējumus. Un treškārt, uh, Ot, ir e, vēlme kopā ar dalību valsti rast risinājums. Es tad ieteiktu atstāt atvērt šo lūgumu rakstu un aicināt priekšsarētājs kundzi e, pieņemt šeit lēmumu. Šajā gadījumā komisiju un e, Itāliju aicināt nekavējoties sākt sarunas problēmas risinājumu, jo komisija pati saka, mums kopā Komisija un Itālija ir jāmeklē risinājums, respektīvi ir jāsāk sarunas, lai rastu risinājumu, kas būtu lūguma raksta inter, iesniedzē interesēs. Un lūguma raksta iesniedzējs pats arī norādīja, ka visdrīzāk eh, citās valstīs ir atrasta šādi risinājumi, kas būtu arī mazo uzņēmēju interesēs. Un papildus tam es vēlētos. Mēs labi apzināmies, ka sasaukums tuvojas beigām, un vismaz lūgt informēt mūs, vai sarunas ir sākušās. Steidzamības gadījumā, nu tā, tā jau te rakstīts, uzņēmēju ģimenes ir eh, paņēmuši kredīts, koncesijas beidzās, bet kredīts jau vēl nav atmaksāts. Nu, tā jau nevar būt. Kopsavilkumā lūgumrakstam jāpaliek atvērtam, sasaistot to ar steidzamu lūgumu komisijai sākt sarunas ar Itālijas varas iestādēm, lai atrastu risinājumu tā, kā komisija pat to ir atbildē ierakstījusi. Kaut kur starp rindiņām, nezinu, ko komisija tur domā, bet izskatās, ka kaut kur ir slēpts šis risinājums. Mums, protams, tad nepieciešams to atrast. Paldies. Dēkšana, Mr. Baldini. Paldīnī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze sveicu arī lūgumu rakstiesniedzēju, kas skata ļoti svarīgu tēmu. Ne tikai runājam par, da, eh, ne, ne tikai runājam par dažām peldvietām dažos Itālijas reģionos, šeit runājam par visu vidusjūras reģionu. Ja mēs šeit runājam par ierobežotiem resursiem, resursu trūkumu, ka tās varētu būt peldvielas, peldvietas, tad eh, tas ir tāds varbūt lingvistisks jautājums. Peldvietas, protams, nepastāv uh, bezgalīgā skaitā, taču ne visām peldvietām ir arī viena vērtība, arī tas ir fakts. Es nāku no Horvātijas. Diemžēl Horvātijā aizvien mazāk ir tās, tās esmu brīvo peldvietu. vietu Tādējādi, jā, es redzu, ka ir nepieciešams vēl papildus arī reglamentēt peldvietu izmantošanu un nepieciešamību arī saglabāt valsts īpašumu un arī šīs brīvās peldvietas. 70% no brīvām uh, peldvietām 70% e, e, uh, brīvas peldvietas ir Apulijā, bet jā, tādējādi tas tika plānots. Es varu tikai Apulē to apsveikt. Es nevēlos uh, šeit salīdzināt uh, situāciju ar Grieķiju, Spāniju, Horvātiju, jo arī kaut kas līdzīgs Itālijā, bet nu, tam tagad nav sakars ar skatāmo jautājumu. Nevēlos arī runāt arī par komisijas priekšlikumu par licencēm. Es vienkārši gribu šeit sveikt studentus, kas ir no atšķeris un atgādā, viņi man atgādina manu jaunību un mācības. Kas izveid, viņi arī izveidoja dažādas kolonijas. Vietā, no kurienes es nāku, uh, veicot lielas celtniecības darbus tieši jū, pie jūras zonā. Šeit mēs runājam par periodu 2000 gadu atpakaļ, piemēram, ja par Encium kolonija. Tad visi šie cilvēki no Arčers arī veica ļoti lielus darbus šajā jūras eh, jomā. Tādējādi sveicu studentus no šī reģiona. Paldies, Badīnī kungs. Eh, neviens cits nevēlas teikt. Eh, neko citu neviens nevēlas teikt. Nu, Morganti kungs. Vēlos arī atgādināt, ka pavisam nesen Itālijas parlaments balsojas par grozījumu, lai pārredzētu atkāpi uh, pakalpojumu direktīvas piemērošanai līdz 2020. gadam, lai paredzētu vairāk laika atrisināt šo delegāto programmu, šo delegāto problēmu. Ko jūs komisija domājat par šādu Itālijas valdības soli? Vai vispār jūs zināt, ka tāds pastāv? Atļaušos arī es no savas puses izteikt komentāru jautājums komisijai. Šeit mēs runājam par komisijas rakstisko atbildi, par atšķirību starp uh, īpašumu un pakalpojumu koncesijām. Uh, Konkrētajā gadījumā komisija uzskata, ka šeit nav runa par īpašumu koncesiju, kāds ir piemēram termālu ūdeņu gadījumā, bet ka šeit runa ir par pakalpojumu koncesiju. Taču tas, ka Itālijai norādīs arī vairāk, ka šis valsts īpašums tiek nodots ar ļoti konkrētām saistībām un noteikumiem, kas jāievēro. Un tad varētu arī uzskatīt, ka konkrēti noteikumi arī citi citēt komisijas atbildēt, tehniskā kapacitāte īpašuma pārvaldībā paskaidroši koncesijas, kādas šodien notiek. Pie jūras zonā ir tādas koncesijas, kas ir uh, jāveic ievērojot dažādus nosacījumus piemēram, ir jābūt konkrētām profesionālām zināšanām, lai varētu veikt, piemēram, peldvietas darbību ievērot ja visus drošības noteikumus. Ir jāveic arī nepieciešamā kontrole, kas notiek šajās peldvietās. Viņiem ir pienākums saglabāt vīdi, um, neskārtu. Viņiem ir jāparakstās tātad zem šiem uh, vīdes noteikumiem, vai tie attiec uz piekrastu vai uz jūru. Uh, Tad ir arī dažādi noteikumi par piekļuvi jūrai, jo Itālijā tad mums ir tik, ne tikai brīvā šīs peldvietas, mums ir ļoti strikti noteikumi, kas arī koncesija gadījumā nodrošina brīvu piekļuvi uh, jūrai, lai tad, tad ku, visi, kas pārvalda šīs peldvietas, viņiem jāievēro noteikumi. Uh, Tātad mēs šeit nerunājam tikai par pakalpojumu, mm, kurš rādā pēļņu, bet mēs runājam par īpašumu koncesijām ar visiem noteikumiem, kurus minēju. Šeit ir pilnīgi cita joma un cita situācija nekā tā, kurai parasti piemēro pakalpojumu direktīvu. Un visbeidzot, par resursu trūkumu, manuprāt, uh, Es nedzirdēju no lūguma raksta iesniedzēja, ka viņš šeit nošķirtu um, eh, dažādus resursus. Nē, ļoti grūti noteikt, ka šīs peldvietas būtu ierobežots resurs, jo viss jau uz šīs planētas ir ierobežots, izsmeļoši, ja mēs vēlamies to tā ļoti konkrēti definēt. Taču, ja runājam par konkrēti precīziem konceptiem, tad peldvietas, pludmales, īpaši Itālijā, ir uh, mantojums, kas ir jā, kas nav uh, ierobežot resursa uh, rakstura. Es nezinu, kādēļ komisija nav padziļinājusi šos jautājumus, bet vienmēr bijusi tik slēgta savā attieksmē. Ceru, ka šie komentāri var palīdzēt, lai turpinātu konsultācijas ar Itāliju. Prego la parola a lei. Sì, grazie Presidente komisiju. Paldies! Runājot par iespējamo dialogu starp komisiju un uh, dalību valsti, dalību valstīm, komisija ir par, tikai par šo. Es domāju, to jau arī ļoti labi norādīja Barņē kungs sanāksmē, kur arī piedalījās varbūt Morgantikungs. Es, komisija ir pilnībā gatava meklēt risinājumu, kas apmierinātu visus. Mēs saprotam, kādas ir esošās problēmas. Šeit arī es atsaucos uz 20. gadu, ko jūs minējāt. pakalpojumu direktīva ir jātranspē, bija jātransponē 2009. gadā decembrī, tad jau bija jāuzsāk procedūras, lai ievērot konkurenci, nodrošināt koncesijas. Tad vienojamies par 11. 12. gadu, tagad ir 2020. gads Ja komisija nav iejaukusies, tad tas ir tādēļ, ka tā saprot, kādas problēmas ir Itālijā šajā līmenī, šajā nozarē. Un mēģinām arī savā ziņā rast, iet ja tālāk par pakalpojumu direktīvu, kur vien tas ir iespējams. Un tad, ja runā par koncesiju ilgumu termiņiem, tad tas arī ir viens noteikti no aspektiem, kur 12. Uh, pants ir visai uh, plašs, ka ilgu, koncesijas ilgumam ir jābūt samērīgām ar izdarītajām investīcijām, ieguldītajām investīcijām, lai šīs koncesijas laikā varētu arī amortizēt investīcijas. Taču problēma ir tāda, ka 2020. gadā un tas ir ļoti svarīgi aktuāli komisijai, proti vienreiz par visām reizēm arī uzsākt šos konkursus. Mums nav uh, tik daudz uh, satraukumu par koncesiju ilgumu, komisijas, uh, kā jau es teicu, komisijas elastīga. Un tad ilgumam jābūt atbilstīgam investīcijām. Bet no nu, 9. līdz 20. gadam ir pagājuši 11 gadi. Uh, pa, būs jau pagājuši 11 gadi, un tad nepārtraukti tiek pārkārtīgi Eiropas Savienības tiesību noteikumi. Komisija ļoti labi to apzinās, kāda ir situācija. Taču mēs vēlamies uh, piemērot šo pakalnu direktīvu pēc iespējas ātrāk. Vai, ja analizēt visu esošo situāciju dažādās dalību valstīs, to mēs arī tagad darām, un tad jau Komisijai būs jāatrod uh, vienota atbilde visām dalību valstīm, kas attiec uz īpašumu un pakalpojumu koncesijām. Komisija uzskata, ka jā, koncesija šeit attiecas uz īpašumu, kad runājam par peldvietām. Bet no ekonomiskā aktivitātā, protams, ir pakalpojuma rakstura. Uh, Tad ir piemērojas pakalpojumu direktīva. Ja šeit mēs runājām par pakalpojumu koncesiju, nevis lai ražotu kādus uh, uh, priekšmetus, uh, produktus un tam līdzīgi. Par uh, ierobežotiem resursiem. Jā, šīs Eh, jēdziens var tik ļoti plaši interpretēts, tam var piekrist. Komisija no savas puses uzskata, ka pludmales pašas par sevi jau ir eh, izsmeļošs resurs. Šeit mēs runājam par valsts īpašumu, kur ja tas tiek nodots koncesijā, tad visiem ir tiesības piedalīties šai konkursā tad nu neatkarīgi no ekonomiskā resursa, domāju, ka šis koncepts un to jau arī minēja Eiropas, to arī minēja konstitucionālā tiesa, to ir arī minējusi konkurences iestāde. Šis koncepts ir tāds, kas ir jāpatur prātā par ierobežotiem resursiem. Diemžēl Nevar pateikt neko vairāk kā vien to, kā katram reģionam ir nepieciešamība tad nodrošināt, zinām, procentu brīvi pieejams pludmales, piemēram, apūlijā 60%, un ierobežots resurs arī tādēļ, ka katrai peldvietai, protams, ir savu specifiskā vērtība. Mēs saņemam arī sūdzības no pilsoņiem, kas vēlētos saņem koncesijas, bet nebūtu jau kaut kā visās Itālijas eh, vietās un reģionos, bet ļoti konkrētās vietās, jo attiecīgajā vietā ir vieta ļoti izdevīga un tā tālāk tā joprojām. Kādēļ valsts īpašums būtu jāsniedz pirmajam prasītājam, pirmajam, kas to pieprasa? Lūk, tāda būtu man atbild par ierobežotiem resursiem. Paldies! Uh, Firmatārio. Lūguma raksta iesniedzējiem ir minūte, ja jūs vēlaties ko papildināt. Jā, taču uh, tiesa, ka koncesija tiek piešķirta pirmajam, uh, kas ierodas un pieprasa to. Nē, koncesijas tiek piešķirtas izvē, izvērtējot šos prasītājus. Tātad jūs varat iesniegt savu pieteikumu pēc koncesijas, bet tad tiek veikts arī konkurss, tiek citi vēl prasītāji. Tad arī šīs koncesijas tiek piešķirtas, un tas arī jāiegūst. Ļoti daudz ir iegādājušies koncesijas no esošajiem īpašniekiem. Tad nu šīs personas, kas ļoti godīgi ir ieguvušas šīs koncesijas, tagad viņi cieši ļoti lielu ekonomisko kaitējumu uzskata, ka vislabākais būtu dialogs, lai būtu tikšanās ne tikai ar Itālijas valdību, bet lai notiktu arī dialogi ar mm, šiem koncesiju īpašniekiem, lai viņi varētu paskaidrot problemātiku, jo tā nav vienkārša. Tālāk atsaukšos vēl joprojām uz Spāniju. Paradoxāli tas, kas notika Spānijā 88. gadā, arī, ka tika atsevināti īpašumi no privātajiem pilsoņiem. Tas notiks paradoksāli arī Itālijā, jo pašlaik uzņēmumi ir privāta rakstura. Viņi tur ir uzcēluši baseinus, diskoteks, kino, bāri un tā tālāk tevi projām. Uh, Tas viss ir privāti un tie ir uzņēmumi īpašumi. Tad, nu, tad valsts to vienkārši atsavinās no uzņēmumiem visu to, ko viņi tur ir sacēluši. Un uh, šī situācija nav vienkārši. Tad iedomāties, kā. Ka ka 12. gadā tagad, piemēram, visas koncesijas tirgo izsolē, es nezinu, kāds milzīgs kaitējums tiks nodarīts, jo ir izveidot šogad laikā attiecības starp uh, šiem reģionā pašvaldībiem un koncesiju īpašniekiem. Un tagad, ja tas viss tiek iznīcināts, es nevaru iedomāties, kāds vispār varētu būt arī uh, sekas. Paldies! Paldies jums! Es domāju, ka jā, lūguma raksts paliek atvērts. To, ko arī dzirdēju no kolēģa sacītā, ko dzirdēju arī no komisijas pārstāvja, ka viņš atgādināja daļai jau zināmas nostājas. Viņš arī uzsvēra, ka komisija ir atvērta vienoties par noteikumiem, risinājumu, kas var saglabāt teritoriju, ekonomiku, Eiropas specifisku sektoru, un komisija arī tagad veids analīzes darbu, pārbaudot, kā var piemērot pakalpojumu direktīvu dažādās dalību valstīs, lai novērstu kropļojumus, par ko mm, arī tie, sūdzās lūgumreksts tiesniedzējs attiecībā, salīdzinot arī ar situāciju citās valstīs, piemēram, Vācijā, Spānijā. Es domāju, ka ir ļoti svārīgi uh, nepieciešams turpināt. Mēs gribam zināt, kāda būs tad komisijas izvēle, pieeja, kas būtu vienlīdzīga attiecībā uz visām dalību valstīm. Lūgumraks paliek atvērts. Un arī es kā priekšsēdētāju uz pārstāvēšu arī šo lūgumrakstu komitejā, lai varētu saņemt no komisijas pēc iespējas precīzākas atbildes uz uh, uzdotajiem jautājumiem. Rakstītajā lūgumrakstā liels paldies lūgumrakstu iesniedzējiem, liels paldies arī komisijas pārstāvim. Tagad mēs atgriezīsimies pie sestā darba kārtības punkta, lūguma raksts, kur iesniedz Hendriks Hālers, Vācijas valsts piedarīgais, kurš nav klāt šodien šeit, līdz ar to es varu dot uzreiz vārdu Otinga kungam, uh, Eh, kurš pārstāv MK ģenerāla direktorātu. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Šajā konkrētajā gadījumā ir runa par Vācijas valsts piedarīgā, kurš eh, strādāja par betona maisītāju operatoru eh, Nīderlandes firmā un ieguva traumu, izmežģījumu, uh, Eh, kur sākumā saņēma ārstniecības kursu Nīderlandē, pēc tam savā dzimtajā pilsētā Magdeburgā eh, uz Nīderlandes eh, apdrošinātā rēķina. Šobrīd viņš atrodas citur un šobrīd skaidrs, ka ārstniecības kurs nav bijis veiksmīgs un ir jāveic locītavs stabilizēšana darbība šo, šobrīd ir apturēta. Viņš saņem viszemāko apdrošinātāju maksājumu. Viņš vērsies pie Vācijas eh, darba ministrijas, tāpat arī pie apdrošināšanas eh, firmas un eh, apdrošinātājas savienības. No komisijas puses mēs neredzam iespēju iesaistīties, jo uh, nespējam konstatēt Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpumus. Vai negadījums ir uzskatāms par darba traumu, atbilst tikai un vienīgi konkrētās dalību valsts, respektīvi šajā gadījumā Nīderlandes tiesībām, tiesību aktiem. Paldies, Jāra kungs! Es vēlētos pateikties komisijai par sniegto atbildi. Un eh, vēlos norādīt, ka uh, tas arī bija uh, tas galvenais traucējums šajā gadījumā, vēršoties pie Vācijas iestādēm, uh, nesaņemot atbilstošu atbildību, nebija skaidrs, kas tad ir atbildīgs. Skaidrs, ka ja pacients vēlas panākt savu tiesību iesa, savu iesniegumu izskatīšanu, viņam jāvēršas būtu Nīderlandes uh, sociālās apdrošināšanas sistēmā, kur tad būtu atbildīgā valsts. Un es domāju, ka ir jāslēdz šis lūguma raksts, jāpasakās komisijai par skaidru sniegto atbildi un jālūdz eh, lūguma raksts iesniedzējs vērsties pie Nīderlandes iestādēm. Un, eh, acīm redzot, ir uh, jāliek saprast e, lūgumraksts iesniedzējiem, kur tālāk vērsties, izmantojot juridisko palīdzību, ja nepieciešams. Ir skaidrs, ka Nīderlandē ir noticis negadījums, Nīderlandē ir sākotnējā ārstēšana bijusi, e, acim redzot vēlāk ir bijusi kāda kļūda atcešana procesā, un tur eh, lūguma raksta iesniedzējs, acīm redzot, vēlāk ir procesā zaudējis e, izpratni par to, kurš tad īsti ir atbildīgs par ko un pie kā ir jāvēršas. Es domāju, mēs varam eh, slēgt šo lūguma rakstu un norādīt lūguma rakstu iesniedzējiem, kur viņam tālāk vērsties. Paldies! Priekšsarētāji, vai vēl kāds vēlas izteikties? pēc Jāra kunga lūgu mēs varam pasludināt šo lūgumu rakstu par slēgtu. Komisija mums sniedza atbildi uz lūgumu raksta iesniedzēju iesniegumu. Tātad vai jūs piekrīt? Jā, labi. Ar to arī slēdzam šo lūgumu rakstu. Varam iet tālāk uz astoto darbkārtības punktu. Tas ir eh, Denija Birna, īrijas valstspiedrīgā iesniegtas eh, lūgumraksts. Viņš ir šeit klāt. Došu vārdu Birna kungam uz piecām minūtēm. Paldies. Man lūgumraksta situācija ir eh, balstās uz traģiskiem notikumiem. Gāja bojā mans tēvs, brālis un trīs citi 1981. gadā kuģa, kuģis e, uztriecās uz klintīm, e, visa apkalpe gāja bojā šajā traģēdijā. Viņa pazud bez vēsts. Lūguma raksta ideja ir tāda, ka zūdot šim zvejas kuģim, tonāža, kas ir norādīta uz licences, arī nevarēja tikt izmantota. Tik, tomēr 2001. gadā tika īstenota schēma Lost at Sea, kuras mērķis bija uh, dot tiem cilvēkiem iespēju, kur ir zuduši kuģi, izmantot tonāžu kas atbilst šai pazudušā kuģa tonāžai. Mana ģimene uzzināja novēloti par šo schēmu. Mēs nebijām informēti par šādu schēmas pastāvēšanu, neskroties uz to, ka mana tēva kuģis bija lielākajā, ar lielāko tonāžu no visiem kuģiem, kas īrijā ir zuduši. Uh, Daži cilvēki, kuriem bija politiskās saites, tika personīgi informēti par šādas schēmas esamību. Bija seši nosacījumi, lai šo schēmu varētu piemērot. Daži atbalsts saņēmēji šīs schēmas ietvaros tika saņēmuši informāciju jau iepriekš. Šo informāciju uh, varēja uzzināt mēs iesniedzām sūdzību tiesību sargam īrijā, kurš eh, trīs gadu garumā veica izmeklēšanu un lēma par labu manai ģimenei, konstatējot administratīvu pārkāpumus, kur veikus eh, īrijas jūraslietu pārvaldu un tā laika atbildīgais ministrs un atbildīgās amatpersonas. Valdība noraidīja tiesību sargu ziņojumu vēlāk. Vienīgais tiesību sargu ziņojums, kurš jebkad īrijā ir ticis noraidīts. Tālāk parlamentā izvērsās debates atsevišķās komitejās. Tāds tam sekoja e, tādas sāsināts debates atbilstoši politiskām interesēm. Tiesības sarg ziņojums netika ņemts vērā, un tieši tādēļ es esmu šodien šeit. Šobrīd īrijā jau trīs gadus ir jauna valdība. Šī valdība nav izvēlējusies īstenot šo tiesības sarg ziņojumu Pat daži ministri valdībā ir nākuši klajā savulaik ar paziņojumu. Es varu citēt no viena šāda darba partijas ministra sacītā. Tiešām ir drausmīgi, ka politikā kaut kas tāds var notikt, eh, tiesības sarga ziņojums bija jāpieņem, valdībai un ministriem ir jāatzīst savas kļūdas. Citāts no cita ministra no Finegēla partijas kopīgajā dzīvesanēcības e, politikas komitejā 2010. gadā es nesaprotu, kas šeit ziņojumā būtu ietverts tāds, kas neļautu mums ie, ieviest šīs rekomendācijas. Tiesības sargs, tiesības sargs uh, Emīla Railija, kas šobrīd ir kļuvusi par uh, Eiropas Savienības tiesības sargu, es vēlos atzinīgi uzteikt viņas darbu. Viņa savulaik bija tā, kas pieņēma šo ziņojumu, un man tiešām ir pretenzijas pret īrijas valdību, kas nav spējusi joprojām īstenot šo tiesības sargu ziņojumu. apvienotās karalists parlamentārais tiesības sargs eh, e, Abrahams kundze e, saka, ja nav apgāz šis ziņojums, tad eh, tas ir jāatstāj spēkā. Tā kā Relijas kundze vēlāk ir iecelt par Eiropas ombudu, e, manuprāt, ar to nekādā veidā nav pierādīts, ka viņas ziņojums nebūtu spēkā. Paldies! Priekšsarētāji Vispirms dosim vārdu komisijai, Higgins kungs. Un tad jums tā kā šutis ar kungam vārds. You, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Penkungs, par uh, jūsu lūgumrakstu paskaidrošanu. Mēs to rūpīgi esam izpētījuši un arī izlasījuši ombu uh, tiesības sargu ziņojumu. Un kā jūs redzat no mūsu rakstiskās atbildes, tad komisija neuzskata, uh, ka būtu jāuzsāk pārkāpuma procedūra pret dalību valsti īriju šī gadījumā. Es paskaidrošu, kādēļ, kā jūs minējāt, tas ir saistīts ar flotes kapacitāti un īrijas zvejas flotes kapacitāti, un 97. gada decembrī padomu pieņēma lēmumu par normām, eh, kas attiec uz kapacitātes līdzvarošanu un uh, Līdz ar to ir jāizveido dalību valstīm e, pastāvīgs režīms e, savu zvejas e, flotu atjaunošanai. Un tika paskaidrots, kā tas notiks, un 98. gadā komisija apstiprināja šādu izvēli. Pēc tam, sekojot šim lēmumam, Itāli, eh, īrijas atvainojos, paziņoja savu eh, šo te eh, schēmas darbību, kā iesaistīties un kā iziet no schēmas. Un atbilstot uz Higgins kunga jautājumu 2006. gadā. Galvenais instruments, kas ir komisijas rīcībā, lai vērstos pie dalību valstīm, kas neievēro Eiropas Savienības tiesību aktus, ir pamatojoties uz 258. pantu līgumā izvērstā eh, pārkāpuma procedūra. Bet ņemot vērā to, ka mm, Lostacīja schēma bija uh, tāda, kas darbojas uz ierobežotu laiku un attiecas uz ierobežotu pilsoņu skaitu, nelikās atbilstoši šajā brīdī un laikā piemērot pārkāpumu procedūru. Kaut gan, protams, no tiesības sarga ziņojuma ir skaidrs, ka uh, Bērnas kungs un viņa ģimene ir cietuši no tā, ka nav uh, tikuši atzīti par atbalstiesīgiem š, šīs schēmas kontekstā. Bet tā kā nav paredzētas attiecīgas individuālas kompensācijas attiecīgiem individiem, uh, tad mēs arī neuzskatījām, ka mm, atbildot uz šo lūgumu rakstu mums vajadzētu ierosināt pārkāpumu procedūru. Paldies, Higienas kungs, tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī sekretariātam par to, ka lūgumu rakstu. Es gribētu teikt, ka tad, kad šis te kuģis, kas uh, piederēja bērna ģimenei, uzskrēja uz eh, klientiem 21. gada 31. oktobrī, viņiem bija 8 nepilngadīgi bērnu, kad šī schēma tika ieviesta, eh, tā netika plaši reklamēta. Eh, tā tika izziņota īpašos zivsaimniecības žurnālos un uh, Bērnu kungām bija pietiekoši daudz, kundzei bija pietiekoši daudz ko darīt, lai audzinātu savus astoņus bērnus, nevis lasītu visādus žurnālus. Un tad, kad eh, schēma tika mm, izziņota, tā tika izziņota tikai ierobežotam lokam, un tādēļ bērnu ģimene neko par to nezināja. Es eh, vērsos pie mm, attiecīgā departamenta, taču tas jau bija, eh, vistermiņo bija nokavēti. Un tad es eh, vienoju, eh, tad es vērsos pie Railijas kundzes tiesības sārga tajā laikā un um, ieteicu pieprasīt kompensāciju 235 tūkstošu eiro apmēr, apmērā, bet valdība to noraidīja. Šeit ir tiesības sārga ziņojums, tas ir ļoti skaidrs, apjomīgs, un es vēlētu tos, eh, lai jūs pievērst uzmanību četriem galveniem atklājumiem. Pirmkārt, eh, ģimene ir neatbilst nepaties cietusi no tā, ka netika informēta par schēmu. Schēma neatbilda uh, saprātīgas uh, pārvaldības principiem, schēma netika adekvāti izziņota, uh, ir liecības par to, ka schēma ir tikusi slikti pārvaldīta, un e, tas nav tikai jautājums, kas ir jārisina valdībai un administrācijai. Es nekad vēl agrāk neesmu redzējis, ka ir tāds gadījums, kā tiesības sarga ziņojums tiek noraidīts. Šis ir vienīgais šāds gadījums. Un šis ziņojums ir uh, ļoti nopietns ziņojums saistībā ar ka ir nepieļaujama šāda attieksme pret uh, tiesību sargu attiecībā pret ģimeni, kur ir zaudējusi vīru, dēlu un tā tālāk. Tas būtu viss, kas man ir sakām šajā gadījumā. Paldies, Higiens kungs, Galher kungs. Nevēlties runāt? Uh, jā, es vienkārši vēlētos uh, vairāk laika atļaut atbildēm. Valeskungs īsti atbildi. Jautājums. Kādēļ uh, īrijas valdība noraidīja kā, tiesības sarg ziņojumu? Kāds tam bija iemesls? iemesls, jā, tas ir ļoti labs jautājums, iemesls bija tāds, mēs saņēmām attiecīgus dokumentus par šo schēmu, un faktiski ieteikums bija tāds, ka šādai schēmai nevajadzētu vispār pastāvēt. Ministrs nolēma, ka tai jāpastāv. 75% ko visu kompensāciju saņēma divi viņa vēl, vēlētāji. Un tad eh, tika nolikt noteikts e, termiņš, e, līdz kuram jūs varat pieteikties uz šo schēmu. Un viņiem bija bail, ka vienkārši viņa Birnas kundzē piešķirs e, šo te kompensāciju, tad vispārējie, kas nav paspējuši pieteikties, arī vēlēsies saņemt kompensācijas. Un tad būs atvērta Pandoras lāde, un lūk, tas ir tas galvenais iemesls. Mr. Jā. Jārkungs. Nu, ko lai es šeit, lai es saku, ja kaut kas noiet greizi, nu, šeit ir vienkārši neticams stāsts. Tā brīvā tulkojumā, varētu teikt, ir tāda regulējums, direktīva, varētu teikt, konkrētai arotgrupai, un tas vienkārši netiek darīts zināms citiem lielākā daļa pat nevar baudīt e, šī regulējuma e, kaut kādus augļus. Jautājums, kā mēs varam palīdzēt šajā gadījumā lūgumrakstu iesniedzējiem? Kurā brīdī tad komisijas prāt būtu sasniegts šis slieksnis, lai varētu uzsākt e, pārkāpumu procedūru, jo stāsts pats par sevi ir vienkārši neticams kaut kas tāds eh, Eiropā, ka notiek Eiropas Savienībā, nu tādam nedrīkst, eh, tur nedrīkst nekas tāds notikt, ja mēs taisam kādus tiesību aktus vai kvotu izlīdzinājums vai vienalga kas. Protams, ka tie, kam šāds regulējums e, ir attiecināms, viņas taču ir jāinformē. Nu, savādāk jau tas nedarbojas. Man likās, kaut kādas tādas lietas var Āfrikā varbūt notikt, bet ne jau šeit kā, kā mēs varam palīdzēt lūgumrakstu iesniedzējiem un kad eh, komisijas eh, prātu būtu sasniegt šis slieksnis, lai varētu uzsākt pārkāpumu procedūru? Can, uh, can the commission... Vai komisijai būtu kas sakām šajā sakarā? Paldies, priekšsēdētāji! Jā, nu šis varbūt nav nekāds sliekšņi jautājums, bet par pārkāpumu procedūru. Tas ir instruments, lai uh, novērstu to, ka dalībvalsts nepilda ES uh, eh, likumdošanu. Un šeit, tad, kad schēma uh, tika vispār ieviest, komisija par, to neko, ne, komisija par to netika paziņots, un tagad šīs schēmas vairs nav. Tā kā šis pārkāpums tā pārkāpuma procedūra šī gadījumā nav īstais instruments. Schēma vairs nepastāv. Mēs nevaram uh, piespiest uh, īriju uh, pārstāt pārkāpt ES likumdošanu, ja schēmas vairs nav. Um, under, under Irish, Irish law there is, there is an... Saskaņā ar uh, īrijas uh, tiesību aktiem ir iespējas vērsties tiesā īrijā, bet, nu, es jau teicu, pārkāpuma procedūra šeit nav atbilstošais instruments. Higienas kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji par atbalstu un par uh, labi mērķēto jautājumu. Nu, ko tad mēs vēlamies? Mēs vēlamies taisnīgumu šai atraitnēji par to, ka viņa zaudējusi uh, savus uh, tuvākos. Uh, bet mēs vēlamies, lai šī komiteja rakstītu, vēršoties e, pie uh, jūrlietu ministra un pie valdības kopumā, ka rekomendācija, ar ko nāca klājā tiesības sargs, par to, ka būtu jāpiešķir šī kompensācija, kas ir ļoti saprātīgs apjoms, 235 tūkstoši un eh, aic, jāaicina ņemt eh, nopietni lūgumrakstu komitejas ieteikumu un izmaksāt nekavējoties šai ģimenei šos līdzekļus. Ja jūs visi piekrītat, mēs varam pieņemt eh, Higīnas kunga priekšlikumu tātad eh, vērsties ar vēstuli pie īrijas eh, varas iestādēm un lūgt atrisināt šo situāciju, jo šeit ir, protams, jāatrod risinājums. Tātad eh, lūguma raksts joprojām netiek slēgts un mēs vēršamies ar vēstuli pie īrijas varas iestādēm. Paldies lūguma rakstiesniedzējiem par to, ka ieradāties šeit. Mr. Utirgais. Gracias, señora presidenta. No sé si, con su permiso. Paldies, priekšsēdētāji. Vai mēs varētu izskatīt atlikto jautājumu? Esmu ieradies ar nokavēšanos, man bija grūtības ierasties iepriekš. Vai mēs varētu uh, apskatīt manu darba kārtības eh, jautājumus? Vai problēmas ar tūkojumu angļu kanālā ir? Ā, sit, ā, atrisinājās situācija, jā. Es katram gadījumam atkārtošu to, ko vēlējos sacīt. Tātad, es vērsos pie priekšsēdētājas. Pirms mēs ķeramies klāt pie Eiropas pilsoņu iniciatīvas pētījuma izklāstu, vai mēs varētu uh, izskatīt jautājumus, kurš tik, kur tika atlikts, eh, jo es nebiju klāt. Vai mēs to varam tagad darīt, jeb pašās beigās? Es vēlējos noskaidrot. Um, mēs atlikām viņa izskatīšanu. Mēs, es ceru, varam tad uh, izskatīt to šobrīd. Es ceru, ka tas neprasīs garas diskusijas Nē, nē, priekšsarētājs kundze, tas prasīs tiešām pāris minūtes. Otrais pielikums mūsu iepriekšējās sanāksmes protokols par 16. decembru ir ar atsauci uz atšķirīgu uh, skatījumu dažiem deputātiem par situāciju Galīcijā. Mēs neiebildām Tāda bija nostāja, bet Eiropas Tautas partija nepiekrīt tam, ka mums ir darba dokuments eh, no 14. jūlija, kurus sastādīja šie deputāti. Mēs nezinām, kur tāds eh, dokuments pēkšņi ir radies. Nekādā gadījumā tas nevar veidot eh, mazākuma viedokli, jo veido 12 lapspuses un nevienā brīdī netika lemts, ka tas tiks pievienots kā pielikums. Es tāpēc aicinātu šo darba dokumentu izņemt no otrā pielikuma protokolam, un līdz ar to um, vienīgais dokuments, kas paliktu pielikumā, būtu šis mazākuma ziņojums vai atzinums. Mr. Jāru, Mr. Valeza. Jāra kungs vai Valezas kungs, vai ir kas sakāms? The problem is it wasn't in time. I would say we, we support him. He's right in this opinion. Jārkungs, eh, man jāsaka, mums jāatbalsta viņš eh, tik tiešām šeit runa par eh, šo mazākumu atzinumu priekšsarētāji. Jā, bet mēs pagājušajā reizē lēmām ielikt pielikumā šo atšķirīgo atzinumu. Mums līdz ar to atzinumā ir jāatstāja šo, šo atzinumu. Tātad. There is, a, uh, there is a problem in the title, but... Priekšsēdētāji, šeit ir problēma ar nosaukumu. Es, es paziņoju. Nē, nē, nē, problēma nav ar nosaukumu, priekšsēdētājs kundze. Problēma ir tā, ka šis mazākuma atzinums Mēs neiebilstam par to, ka šis atzinums ir iekļauts. Tā mēs arī lēmām. Mēs lēmām, ka būs šis atšķirīgais atzinums. Problēma ir citur. Turklāt ir pielikts darba dokuments no 14. gada jūlija darba dokuments uz 12 lapspusēm. Tas nav pats atzinums. Mums nav nekādu iebilžu pret atzinumu iekļaušanu. Mums iebildumi ir pret to, ka šis eh, darba dokuments ir pielikts klāt. Jā, bet um, tas ir skaidrs, ka pie mums ir jāiekļauj, tas jau bija skaidrs, ka mums jāiekļauj ir atzinums, nevis darba dokuments. Okay. Do you agree? Vai jūs piekrītat? Priekšsarētāji, ļaujiet man paskaidrot, ko Karlos un es um, mēģinam pateikt. Uh, Mēs varam iekļaut šo atšķirīgo atzinumu protokolā, bet darba dokuments nedrīkstētu parādīties protokolā. Jā, tieši tā saka priekšsarētāji. Mēs tad varam pāriet tālāk pie atliktā darba kārtības punkta, jo esam apstiprinājuši otro darba kārtības punktu ar šo grozījumu. Un līdz ar to nākamais ir devītais darba kārtības punkts - prezentācija, Eiropas pilsoņu iniciatīvas pētījuma izklāsts, un došu vārdu Martai Balesteros kundzei. It's going to use a PowerPoint presentation. Good afternoon. Um, Labu pēcpusdienu. Emanuela Kanēta un es, Marta Vazieša Terors, uh, strādājam. Esam konsultācijas grupa, kas sniedz eh, juridisko politisko pādomu pār dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem, kas ir saistīti ar vidas un uh, fundamentālām tiesībām, tad, tad mēs esam šeit atbildīgi pār lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar vidi un, un pamatiesībām. Šodien mēs runāsim par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mm. Tas nu reiz ir jautājums, kas ir Eiropas parlamenta interešu centrā, Eiropas Savienības interešu centrā. Eiropas parlaments mūs aicināja izvērtēt, vai Eiropas eh, pilsoņu iniciatīva ir efektīva, lai nodrošinātu iesaistītāku šo demokrātiju Eiropas Savienībā vai šīs instruments ir vērtīgs, vai eh, tur tiek nodrošināt pietiekam demokrātija, vai eh, tas ir pietiekami, lai pilsoņi varētu vērsties pie Eiropas komisijas un aicināt to rīkoties, vai ir atkal nepieciešams vairāk demokrātijas. Kādēļ mēs šodien ar jums runājam? Tas ir tādēļ, ka Eiropas komisija jau ir paziņojusi un apstiprinājusi, ka Eiropas, pareizāk sakot, ka komisijas paziņojums tiks publicēts 20. martā. Un arī Eiropas komisija ir iesniegta pirmie šīs iniciatīvas daļas, un arī sākot ar nākamo nedēļu tiks noturētas konsultācijas ar sabiedrību. Tad komisijai būs trīs mēneši lai tā varētu izvērtējumā arī paziņot, norādīt, vai šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas arī uh, radīs kādas arī konkrētas tiesību aktus, ko piedāvātu Eiropas komisija. Vai ne? Tādēļ Eiropas komisija ir jāsniedz uh, arī politiskais juridiskais arguments Eiropas komisijai nav pienākuma rīkoties tā kā ar priekšlikumu, bet ir pienākums atbildēt uz Eiropas pilsoņu uh, lūgumiem. Vēl viens iemesls, kādēļ esam šeit, ir tādēļ, ka tas tādēļ, ka, sakot, uh, pro, no projekta sākuma datuma, mēnesi vēlāk mēs izstrādāsim vīdusposma rezultātus, izstrādāsim vīdusposma ziņojumus. kas sniegs tad arī šeit pārskatu par to, kā Eiropas pilsoņu iniciatīva darbojas. Nākotnē. Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas nav veiksmīgas, kas nebūs veiksmīgas, var arī tikt, varēs tikt izdiskutēts Eiropas parlamentā, piemēram, lūgumrakstu formātā, vai arī, piemēram, parlamenta leģislatīvo iniciatīvu formātā, kur tiek aicināta komisija rīkoties, pat ja Eiropas pilsoņu iniciatīvas nav bijušas veiksmīgas tādēļ, kā par to nav pietiekami nobalsots. Un te tad nu minēsim šī pētījuma mērķus, metodoloģiju un sākotnējos rezultātus. Nu, tad pētījuma mērķis bija analizēt šķēršļus, kas liedz iniciatīvām būt veiksmīgām. Tad arī apkopojam iespējamos rezultātus Tas ir tas, ko prezentēsim arī vīdus termiņu ziņojumā un vēlāk nāksim klajā rekomendācijām, lai varētu uzlabot Eiropas pilsēņu iniciatīvu darbību. Tas, kā mēs esam strādājuši, attīstījuši šo projektu, mēs izskatījām un analizējām ļoti plašu literatūru kas pastāv par šo jautājumu, jo ir ļoti liela interese jau par šiem jautājumiem. Arī konsultējamies ar citiem pusēm, konsultējāmies un diskutējām ar vairāk nekā 17 uh, Eiropas iniciatīva, eh, pilsoņu iniciatīvu organizētājiem. Viņi arī norādīja, ko tad viņi domā par savām problēmām un kā redz risinājums. Arī runājām ar nacionālajām iestādēm ar galvenajām valstīm, kuras bija iesaistīts dažādu šo iniciatīvu etapu organizēšanā. Esam arī runājuši ar dažādu Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem, dažiem dalībā eh, deputātiem, komisijas sekretariātu, eh, Lūgumraks komiteju sekretariātu šeit Eiropas parlamentā un Eiropas un ekonomisko sociālo lietu komitejām Tad vēlāk būs arī ekspertu panelis, kas mums daudz palīdzēs, lai varētu izstrādāt rekomendācijas. Viņi ir juridiski, tehniski eksperti, politiski eksperti, demokrātijas līdzdalības eksperti. Colleague is going to present the most important uh, Tad, nu, kolēģi arī mm, varbūt iepazīstinās ar interesantāko prezentācijas daļu galvenie rezultāti. Paldies, Mārta! Viena mēneša laikā esam jau uh, identificējuši vairākus uh, aktuāls jautājumus, un te dažus arī prezentēšu detalizētāk, kas varētu jūs īpaši interesēt. Tad nu, mēs organizējām un skatījām dažādas iniciatīvas fāzes. Uh, Mēs identificējām arī šos jautājumus kā horizontāli rakstura astoņi. Šeit jums ir uzskaitīti, un mēs izskatīsim divi, trīs, četri, pieci, septiņi vēlāk. Tagad tikai īsi pieskaršos pārējiem punktiem. Pirmais kur minēja iesaistītās puses, kā iespējamais čēslis iniciatīvu īstenošanai, ir organizētāju uzticamība. Uh, Mēs kopā varam skatīt pirmo un sesto punktu, tātad datu aizsardzības uzticamība un personāla uzticamība. Jā, teica, ka organizētāja komitejā nepastāv juridiskas personas. Šeit ir runa par septiņiem vairākiem pil pilsoņiem, kas ir personīgi atbildīgi par veiktajām aktivitātēm visā šajā ECI procesā, jo īpaši, kad runājam par datu aizsardzību. Uh, Viņi arī tātad apkopo pā, pārakstus tieši saistē, un tad viņiem ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi. Piemēram, daži arī uzsvēra to, cik liels sloks patiesībā tas ir, lai izveidotu mm, dažādus uh, mehānismus, lai viņi varētu ievērot uh, datu aizsardzības noteikums. Tālāk caurspīdīgums. Uh, atbalsts, kas tiek sniedz organizētājiem, jo īpaši finanšu atbalsts regulā eh, uzliek par pienākumu organizētājiem arī atklāt informāciju par finansēm. Daži iesaistījās puses arī norādīja to, ka tas ir visai grūti praksē īstenot un ka informācija vienmēr ir korekta. Tālāk tiešā demokrātija, par to runāja kolēģi, minot arī pirmo slaidu vai ar to pietiek, vai ECE ir pietiekams instruments, lai varētu nodrošināt šo līdzdarbīgo, līdzdarbojošo demokrātiju. Un tas ir cieši saistīts ar to, kā ECE ir izstrādāts. Šeit runā par Eiropas Savienības līgumu 11. pantu. Tālāk. Detalizētāk runāsim par dažiem no šiem punktiem. Uh, Tad, nu, kādi ir lielākie problēma jautājumi ir, kā vispār izveidot šo iniciatīvu, kā atrast partnerus citās dalībvalstīs, mm, kā es atrodu partnerus, lai to varētu īstenot. Un daudz arī jūs teica, ekosoka labi veikto darbu, kas stiprina viedokļu apmaiņas starp organizētājiem. Cita kā lūdzu izveidot tieši saistes platformu, kas būtu liederīga, un tādējādi visi interesētās puses varētu arī iesaistīties tālāk. Protams, finansējums daudzi arī uh, uzskatīja, ka šī iniciatīva ir ļoti dārgs process. Uh, Tas var maksāt līdz pat miljonam eiro, lai šis ECI vispār būtu efektīvs. Tas ir gandrīz viens eiro par pārakstu. Un jāteic, ka tām ir arī ieteikme, protams, uz kvalitāti. Tās, kā ir ārkārtīgi lielais izcenojums, tas daudzus satrauc. Jo īpaši, kad runājam par atšķirībām starp pilsoņu iniciatīvu kā pretstatu organizāciju institūts, uh, iniciatīvai. Uh, tad nu, pilsoņiem ir grūtāk atrast resursus, daži risinājumi būtu nodrošināt un nu, ir iegūta finanšu atbalsts Nacionālā Eiropas līmenī vai izveidot arī, piemēram, kompensācijas sistēmu. Tad vēl daži jautājumi. Varbūt ātrāk varam izskatīt, tas ir saistīts ar uh, informācija atbalsta, lai organizētāji būtu redzamāki. Visas iesaistās puses atzīst, ka komisijas dienas atbalsts, protams, ir vērtīgs, bet nu, viņu vajadzības ir daudz lielākas nekā tas, ko sniedz atbalsts. Viņi uzskata, ka viņi nav kampaņu, um, viņi nav. Jā, viņi speciālisti, eksperti, viņi ir parasti pilsoņi, viņiem nepieciešama lielāks atbalsts. Vēl viens svarīgs jautājums ir reklāma un redzamība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, Nu, organizētāji mums arī paskaidroja, ka tad, kad viņi uzsāk savu kampaņu, viņi iegulda ļoti daudz resursus, lai vispār paskaidrotu to, kas tad ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas tas instruments tāds ir, ko nozīmē šie pāraksti un tā tālāk. Tālāk viņi paskaidro un skaidro savu specifisko jomu, uz ko koncentrēts ECI Tāda arī viņi visi aicina Eiropas institūcijas viņus atbalstīt, lai varētu tikt informēt pilsoņi, lai varētu, tikt inf varētu informēt pilsoņus par viņu tiesībām. Daudz no viņiem arī minēja to, ka Eiropas parlamenta uzsāktais kampaņa Eiropas vēlēšanām būtu tiešām lielisks piemērs un izdevība informēt pilsoņus par savām tiesībām. Arī daudz, kas tiek sagaidīts no uzklausīšanām. Uh, Vispirms par uh, tiesībām uz ūdeni, un tas arī būs ļoti svarīgs brīdis, kad viņi varētu kļūt redzamāk un vairāk runāt ne tikai par saviem pilsoņu iniciatīvām, bet kopumā par šo instrumentu. Tālāk pirmā fāze - reģistrācija kad vispār uh, Eiropas komisija tad reģistrē šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Kā darbojas šī sistēma? Uh, balsoties uz regulu un eh, līgumu, iniciatīvai jāievēro vairāki kritēriji. Komisija ir jāizvērtē iniciatīvas, jāfiksē, vai viņi ievēro kritērijas vai ne, un tad var uzsākt arī pārakstu vākšanu. Tad ir dažādi prasības, lai varētu reģistrēt iniciatīvu. Juridiskais pamats bija visbažīgākais aspekts. Uh, Tad, nu, lai reģistrētu ECI atbilstīga līgumam, ir nepieciešams komisijai rīkoties savus kompetences ietvaros, lai piemērot līgumu. Šis specifiskais uh, noteikums ļoti daudziem vispār nav skaidrs. Daudzi no, mm, daudziem no viņiem vispār nav šāda jurista ekspertīze. Bet, nu, Papildus tām daudz iesaistītās puses arī norādīja uz to, ka nepieciešama lielāka skaidrība, kad tiek runāts, piemēram, pār, arī mm, par pirmo organizētāju pieredzi, komisiju atbildēm, norādījumiem un tā tālāk. Šai kontekstā ir arī jāteic, ka Eiropas Savienības tiesā pašlaik tiek skaitīta viena lieta šai sakrā bieži, pavisam drīz par to arī tiks pasludināts spriedums, un tad uh, mēs ņemsim vērā arī Eiropas Savienības tiesas spriedumu lēmumu turpmākajā darbā. Tālāk par to, kā darbojas Eiropas pilsoņu iniciatīva, arī saistīta ar juridisko pamatu, ir divu, ir Eiropas komisijas divus posmu izskatīšana. Mēs to saucam par diviem posmiem, jo mm, vispirms mēs runājam par reģistrāciju, un kā Marta skaidroja, tad, ja organizētājiem reģistrācija ir izdevusies, tad viņi veiksmīgu iniciatīvu iesniedz Eiropas komisijai, analizē iniciatīvu, un tad komisija arī lem, vai to turpināt vai nē. Ja nē, tad jāpamato. Tas arī rada bāžas organizētājiem. Viņi īsti nesaprot, kāda veida pārbaudas tiek veiktas sākumā un beigās. Ir daudz un dažādi kompleksi aspekti, bet, nu, prezentācijas uh, interesēs mēs turpināsim. Also on the uh, registration. Jā, arī reģistrācijas uh, fāzē um, tika minēta tulkošana. Uh, jo eh, regula eh, uzliek organizatoriem pienākumu nodrošināt tulkojums par attiecībā uz EPI. Un, protams, ka tas ir liekas sloks, jo ir vajadzīgi trīs paraksti septiņās dalībvalstīs, un tas nozīmē, ka ir jābūt vismaz septiņiem tulkojumiem, un iespējams, ka vēl vairāk. Un pēc tam kad reģistrācija ir notikusi, eh, var izveidot tiešsaistes režīmā eh, parakstu vākšanu. Tātad var eh, nolemt vākt fiziski parakstus vai tiešsaistes režīmā parakstus vai arī abus divus kopā, bet sistēmai ir jāatbilst noteiktai, noteiktam, noteiktiem nosacījumiem, lai nodrošinātu to, ka process ir drošs. Un šī fāze radīsi lielas bažas, tur tika konstatēt daudz šķēršļi, vairums no tiem ir tehniski rakstur, tā kā uz brīdi mēs varam tos atlikt malā, bet ir pieminēšanas vērts, ka komisija piedāvāja eh, savus dienestus, lai varētu tik eh, galā ar šo fāzi, bet arī certifikācija ir saistīta ar faktu, ka eh, dalību valstīm ir jāsertificē uh, šī te fāze un atšķirīgas procedūras tiek piemērotas dažādās dalībvalstīs, un tas atkal rada organizatoriem liels problēmas. Un visbeidzot, tad, kad institīva ir reģistrēta tad, un sistēma ir certificēta dalībvalstī, tad organizatori visbeidzot var savākt šos atbalsta paziņojumus Nu, un tur tā tad ir jāpatbilst attiecīgām prasībām par, ez, par eh, dzīvesvietu un tā tālāk. Pirmā prasība ir saistīta ar termiņu, kas ir 12 mēneši, un daudz organizatori uzskata to par ļoti īsu laiku, lai šādu mm, atbalstu parakstu varētu, par, eh, parakstu varētu savākt. Tālāk eh, parakstu skaits Eh, viena no prasībām, ka paraksti ir jāsavac vismaz septiņās dalību valstīs, lai tā patiešām būtu Eiropas mēroga iniciatīva. Un ir noteikti, noteikti sliekšņi regulas eh, pielikumos, un tur eh, tiek piemērota noteikta formula, kas ir saistīta ar EP e deputātu skaitu no attiecīgās valsts, bet šī sistēma tā īsti nestrādā jo dažādās dalību valstīs ar vienādu dalības uh, iedzīvotāju skaitu vajag atšķirīgu parakstu skaitu, un arī nevienmēr iespējams izpildīt seviņu, septiņu dalību valstu prasības. Tālāk attiecībā ar uh, parakstu vākšanu internetā arī tur ir tehniskas grūtības, uh, tad, kad tiek, piemēram, apkopot ēpastu vēstules, tad tur ir mm, jāpanāk atbilstība noteiktiem drošības uh, nosacījumiem, kas rada grūtības. Nu, lūk, tā tad es jau minēju šīs te prasības, lai varētu parakstīt. Ir spēkā dažādas dalību valstu prasības, un tās ir uzskaitītas regulas pielikumos. Praksē mēs varam nošķirt tās dalību valstis, kas prasa ID, identitātes, tātad kaut kādus uh, datus un citas dalībvalstis, kas prasa citus datus, lai apstiprinātu pārakstu. Un tā tad ir jāatbilst attiecīgajām prasībām saistībā ar ID datiem, bet tas rada problēmas, jo daudz pilsoņu vienkārši negrib savus identitātes datus uh, publiskā telpā vispār kaut kur ievietot un uh, ir eh, pietiekoši daudz dzirdēts par dažādiem identitātes eh, zādzību gadījumiem un cita veida skandāliem ar neatbilstošu datu izmantošanu. Nākošā problēma, mēs jau minējam šo te faktu, ka trūkst harmonizācijas un dažādas dalībvalstis var prasīt dažādas datus, viena var prasīt adresi, cita mm, kaut kāda identitātes numuru, cita dzimšanas datus un tā tālāk. Tā kā, eh, lai visu šīs veidlapas eh, un prasības eh, sagatavotu, tas prasa ļoti daudz darba, un tas katrai dalību valsti ir jādara atšķirīgi. Tā kā ir jāatrod risinājums, piemēram, identitātes, attiekšanās no identitātes, ka, identitātes kartēm lai izveidotu sistēmu, kas no vienas puses novērš krāpšanu, no otras puses eh, datu iesniedzējiem piedāvā pietiekošas drošības garantijas un veidotu potenciāli vienoto ES formātu, lai, piemēram, būtu tikai viens veids, kādā tiek eh, ievākt šie te paraksti šādās dalībvalstīs. Un vēl daži jautājumi, kas ir saistīti ar personas datu aizsardzības prasībām. Un daži no mm, interesētajām pusēm uzskata, ka ka, diemžēl, eh, tiek ierobežota iespēja iesaistīt pilsoņus šajos procesos, ir dažādas dalību valstu prasības parakstīšanai, un tā kā šīs sistēmas nav sakoordinētas, uh, daudzu valstu pilsoņi nemaz nevar izmantot šīs te tiesības un pārakstīt šīs, šos te lūgumu rakstus, piemēram, ES pilsoņus, treš, kas dzīvo trešajās valstīs. Šis atkal ir tehnisks dabas jautājums, bet ir skaidrs, ka faktiski ne katram pilsonim būtībā ir šī iespēja uh, realizēt šīs savas tiesības. Mm, pēdējās divas fāzes. Uh, dalību valsts, tātad dalību valsts ir jāpārbauda e, šo te savāktie paraksti pēc 12 mēnešu perioda, kad ir e, beidzies šis te periods. Dalība valsts iestādes tad izsniedz organizētājiem sertifikātu, kurā ir e, norādīts, cik daudz tad šo spēkā esošo parakstu ir savākts. Uh, un tad pēc tam tas tālāk tiek nodots komisijai, lai iesniegtu savu e pieeju. Nu, un tā tad iet, ir, no, notiek šī te pārbaudas procedūra, un es jau minēju šos te šķēršļus, un tie ir lielā mērā saistīti ar dažādajām prasībām, kādas ir eh, dalību valstīs. Un visbeidzot, kad eh, to būs veikušas jau vairāk dalība valstis kā līdz šim, varbūt būs iespējas identificēt vēl skaidrāk galvenos šķēršļus un grūtības. Un visbeidzot, organizātori, tātad šī te parakstu iesniegšana komisijai un šī te pilsoņu institīva tiesības zūdeni ir iesniegta un Marta jau minēja, ka nākamie soļi eh, pirmajai veiksmīgai EPI institīvai eh, vienkārši mēs sākosim, kas notiek, un maijā mūsu noslēguma ziņojumā eh, centīsimies noteikt arī to, kādi šķēršļi ir bijuši šajā noslēguma fāzē. Un tagad es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies par jūsu laiku! Thank you for your start. Priekšsēdētāji, paldies par veikto pētījumu un e, šī pētījuma prezentēšanu mums. Šobrīd mēs varam uzklausīt komisiju. Kurpēc skundze, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Vaisteros un Kanets kundzēm par šo prezentāciju. Eiropas komisija atzinīgi vērtē šo pētījumu, kuru pasūtīja Eiropas parlaments par to, kā tiek īstenot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs ar nepacietību gaidām eh, šī pētījumu noslēgumu rezultātus, kas tad aptvers visu ciklu cerams, ka uz to brīdi tad būs vismaz viena pilsoņa iniciatīva, uz kuru komisija būs oficiāli atbildējusi. Šobrīd mums vēl divas iniciatīvas ir tādā posmā, kur organizatori ir paziņojuši, ka viņi ir savākuši vairāk kā viens miljons parakstu, un šīs iniciatīvas šobrīd atrodas pārbaudas procesā dalību valstīs. Līdz ar to tās visdrīzāk tiks iesniegtas Eiropas komisijai drīzumā. Eiropas komisija arī atzinīgi vērtē līdzīgas iniciatīvas, kā piemēram aptaujas anketa, eh, to šobrīd Eiropas ombuds ir izsūtījis. Visi šie soļi, protams, palīdzēs mums analizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu un Eiropas komisija kā tas ir paredzēts Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā, sagatavos atbilstīgu ziņojumu. Tas komisijai ir jāsagatavo līdz 2015. gada aprīlim. Šobrīd komisija uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir ļoti jauns instruments un ir ļoti grūti šobrīd eh, izvērtēt eh, tā īstenošanu. Tomēr jāsaka, ka ir jau pirmie veiksmes stāsti, tas, ka no pirmajiem desmit reģistrētajām iniciatīvām trīs jau ir paziņojuši par to, ka ir sasniegt nepieciešamais parakstu slieksnis, respektīvi ievākt vairāk kā miljons parakstu un darīt to vismaz septiņās dalību valstīs kopsumā. Tas nozīmē, ka kopā vairāk kā 5 miljoni atbalstu pausmi ir bijis, tātad iedzīvotāji Eiropas Savienībā ir pauduši atbalstu šādām iniciatīvām. Tas, manuprāt, ir eh, piemērs tam, ka šī iniciatīva jau ir pietiekam plaši zināma. Tāpat ir arī svarīgs fakts par debatēm, kas tiešām norit un tiek organizēts visā Eiropā, pat ja iniciatīvas beigās nespēja savākt varbūt šo miljonus parakstu, bet ir skaidrs, ka šai procesā ir izveidotas pārobežu debatas Eiropas Savienībā par jautājumiem, kas ir svarīgi Eiropas iedzīvotājiem. Eiropas komisija šobrīd ir spējusi tikai iepazīties ar konstatējumiem. Šobrīd tad mums ir prezentēta pati pat pētījuma prezentācija, teikt, un vēl eh, nevarēšu pārāk detalizēti uz visu informāciju atbildēt, bet vēlos izcelt četras lietas. Pirmā - komitejas locekļi. Tātad Eh, tiem jābūt ir no septiņām atšķirīgām dalību valstīm. Manuprāt, tā ir laba ideja, ka tiek izveidots kādas platformas, kas palīdzētu ieinteresētiem pilsoņiem sanākt kopā no dažādām Eiropas valstīm, atrast partnerus eh, šādas iniciatīvas organizēšanai, jo uh, pilsoņu iniciatīvas organizēšana ir tiešām ļoti liels darbs. Tas prasa lielas pūles un ļoti lielu iesaistīšanos no to iedzīvotāju puses, kas ir iesaistīti īpaši organizatoriskajā komitejā. Ja ir iespējama kāda palīdzība, kas šiem cilvēkiem var noderēt, tad ir skaidrs, ka šādu iniciatīvu nekad nevarēs organizēt un īstenot e, kāda cita iestāde, kādu cilvēku vārdā, kuriem tas interesē. Viņiem pašiem ir jāorganizējas, jāorganizē kampaņa, jāatrod atbalstītāji. Esmu dzirdējusi arī kritiskas piezīmes par to, ka atbalstītājiem jābūt no septiņām dažādām dalību valstīm, un tas varbūt sākumā bija tā biedējoši, varētu teikt. No, no vienas puses it kā ir grūti atrast šādus aktīvus atbalstītājus, kas uzņemsies to visu darīt, 12 mēnešu laikā piedalīties šādā kampaņā, bet no otras puses ir skaidrs, ka tas ir priekšnosacījums. Ir grūti iedomāties, komiteja varētu savākt vienu miljonu parakstu, ja cilvēkiem ir laba ideja, bet viņi nespēja atrast partnerus citās dalību valstīs. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu iedzīvotājiem, izmantojot platformas, eh, komunikācijas risinājums, bet eh, katrā ziņā šāds, eh, šāds komitejas izveida ar septiņiem pilsoņiem no septiņām dalību valstīm būtu labs priekšnosacījums, kas ļautu viņiem palielināt izredzes uz sekmīgu noslēgumu. Otra lieta, ko es vēlējos pieminēt, ir par finansējumu. Man jāsaka, ka neesmu nekad redzējusi skaitli 1 miljons eiro kā skaitli, kas apzīmētu pilsoņu iniciatīvas izmaksas. Man no galvas nav īsti nosaucami skaitļi, bet, manuprāt, deklarētie skaitļi pilsoņu iniciatīvām ir atrodami mūsu mājaslapā. Deklarētie skaitļi tie par tiesībām uz ūdens, tur bija, manuprāt, 100 tūkstoši eiro. Varbūt ir vēl kādi jauni skaitļi kopsumā kāds 160 tūkstoši varbūt, bet vairāk vai mazāk tie ir tie skaitļi, kurus es atceros pirmajām sekmīgajām iniciatīvām. Protams, ka jo vairāk līdzekļu ir jūsu līdzek, jūs rīcībā, jo lielāku kampaņu jūs varat norganizēt, tas jau būtu skaidrs. Bet es nedomāju, ka viens miljons eiro uh, ir absolūti e, nepieciešamais priekšnosacījums pilsoņu iniciatīvas īstenošai. It īpaši, ja komisija piedāvā uzturēt organizātoru izveidotas e, tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmu. Tas ir absolūti bez maksas organizatoriem. Certifikācijas process arī ir pilnīgi bez maksas. about it. Sorry, really first... Man jāatvainojas, jo šie, eh, šī tik tiešām ir pirmā reize, kad redz ziņojumu un es pierakstīju komentārus paralēli prezentācijai. Jā, sociālajie mēdīji, tā, protams, šobrīd ir bez maksas. Protams, ka vienīgā lieta, kas tiešām maksā naudu, ir kampaņa. Un trešā lieta noteikumu harmonizēšana attiecībā uz parakstu vācējiem. Jā, tik tiešām komisijas eh, priekšlikumā regulēja par pilsonisko iniciatīvu šis formāts bija vienots, tātad vienotas prasības attiecībā uz tiem datiem, kas ir pilsoņiem jāsniedz parakstot atbalsta deklarāciju pilsoņu iniciatīvai. Uh, Tas mainījās likumdošanas procesa eh, tapšanas gaitā, pamatojoties uz padomus izteikto lūgumu un pašreizējā formātā regulāri rakstīts, ka dati, kas tiek prasīti, tiek noteikti katrā reizē, katrā dalību valstī tās pilsoņiem. Tik tiešām tam, diemžēl, ir iznākums tāds, ka dažās dalību valstīs šie dati ir noteikti attiecībā uz viņu pilsoņiem, kamēr citās valstīs, piemēram, identitātes dokumentu skaits, kas var tikt izmantots, kas tiek e, izsniegt tikai konkrētās valsts pilsoņiem. Bet, piemēram, tie tāda netiek izsniegti tiem iedzīvotājiem valstī, kas nav šīs valsts pilsoņi. Respektīvi, ja cilvēks dzīvo savā dalību valstī, problēma nav, bet ja Eiropas Savienības pilsonis dzīvo citā dalību valstī, kas nav viņa dzimtā, tur ir dažādas kombinācijas iespējams starp dalību valstīm attiecībā starp dzīvesvietas dalību valsti un pilsonības dalību valsti, tad e, būtu jānodrošina ka saskaņā ar līgumu cilvēkam pienākās tiesības, bet viņi nevar tās īstenot. Tas ir tiešām ir žēl, ka tā tas ir, un komisija aicina eh, dalību valstis eh, vienādot šos, eh, šīs prasības. Paldies, tālāk, Jefner kungs. Yes, thank you. Paldies. Vispirms pateicos jums par šo ziņojumu. Esmu ļoti priecīgs, ka mēs aicinājām uh, izstrādāt šo ziņojumu un paldies par jūsu sākotnējo darbu un darba rezultātiem. Mēs sagaidām uh, arī lieliskus rezultātus tāds turpmāk. Tātad laiks, kas jums bija jūsu rīcībā līdz šim, un tas bija visai maz, jūsu panāktais tiešām ir ļoti liederīgs, un tas jau ir ļoti daudz. Domāju, visu komitejas vārdā var no sirds pateikties par jūsu darbu ir ļoti svarīgi saprast, ko tad mēs esam šeit pavā, panākuši un paveikuši ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tas ir kaut kas tāds, kas vispār nekur citur pasaulē nepastāv. Tā ir pirmā reize, kad mēs esam izveidojuši transnacionālu instrumentu pilsoņu līdzdalībai. Mums ar šo nav bijusi pieredze, tādējādi mums ir jāmācās no tā, ko esam paveikuši. Mēs, mums ir jāsāk un tad jāuzlabo, jāpielāgo. Uh, mūsu darbs ceļa gaitā. Mēs redzam, ka ir šķēršļi, mēs redzam, ka ir problēmas, mums tas ir jāatrisina, mums ir situācija jāuzlabo. Un esam lēmuši arī 2015. gadā veikt pārskatu. Daudz arī jūs minētie priekšlikumi arī tiks pārskatīti, bet ir arī priekšlikumi, kas varētu tikt īstenoti, piemēroti nekavējoties. Viens piemērs, jūs tikko minējāt prasības, lai parakstītu ECI. Komisija vēlas vienu Eiropas satvaru, mēs arī to gribam. Uh, Mēs esam par to diskutējuši un jautājuši dalību valstīm, ko jums vajag, kas ir nepieciešams, lai pārbaudītu eh, pārakstus. Būtu lieliski, ja būtu viens Eiropas formāts, bet te trialogā pādome, dalību valstis teica, mēs gribam to, Grieķija grib to, Rumānija grib to, Itālija saka, ja mēs nesaņemsim šo, mēs vispār te neko neratificēsim. Uh, Līdz ar to, nu jā, tas viss izgāzās, jo tas, par ko mēs šeit runājam, mēs runājam par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā nav nacionāla iniciatīva, mums nav nepieciešama dažādas nacionālās prasības, mums ir nepieciešams iet Eiropas satvers un varētu atrisināt ļoti daudz problēmas, ja mainām kaut vai tikai šo. Mēs jau esam grozījuši otrajā, trešajā pielikumā noteikumus pagājušajā jūlijā atceros. Uh, pareizi Luksemburga teica, ka mums nav nepieciešams identifikācijas vai pāses numuri svītroja to. Tajā pat laikā tas tiks svītros, bet Spānija teica, ne, mēs gribām pāses numurus, ID numurus. Tad atkal uh, izņēmām to Luksemburga, ielikām Spānijai, un tas ir absolūti absurdi, jo Eiropas pilsons grib vienkārši parakstīt. Uh, Tātad pirmā lieta ir jāsaka, tās esmu francūzis, spānis, un tad jāskatās, kas man jādara. Viss problēmas, kāds mums bija arī ar datoru programmām, tieši tī, problēmas tika radītas uh, šo iemeslu dēļ, jo dažādu tautību pilsoņiem dažādas prasības. Mēs gribam Eiropas iniciatīvu, un uh, tas ir, manuprāt, vissvarīgākais. svarīgākais Tā ir svarīgākā prasība. Nāk klajā ar vienotiem noteikumiem, bet mēs, ja, mēs jau nevarēsim to vē, paveikt, ja dalība valstis nedarbosies e, kā viena Eiropas Savienība vienotās atvarā. Un tad, kad viņi varētu par to vienoties, mēs to varam grozīt tikai ar delegātāku starpniecību. Daudz citas lietas, kuras mēs jau varam uzlabot, mainīt ar delegātajiem aktiem. Piemēram, vēl viens svarīgs jautājums būtu ļaut iniciatīvām arī noteikt katrai savu uh, Uh, uzsākšanas datumu nu, 12 mēneši, jā, tas ir pārāk īsts termiņš, bet mēs varētu ļaut pilsoņiem teikt, labi, mēs sāksim 1. jūlijā, un tad viņiem ir 12 mēneši. Taču tagad viņi nevar pateikt, kad viņi sāk. Viņi saņem informāciju no komisijas, un tad nekavējoties viņiem ir jāsāk šī iniciatīva, viņi nav sagatavoti, nevar sagatavot savu kampaņu, komunikācijas, varbūt. Uh, arī kādu labu šo palāpu inaugurācijas pasākumu, lai pievērstu mēdīju uzmanību. Ļoti daudz lietas, kuras mēs varētu atrisināt ar nelielām izmaiņām. Kas man ļoti patīk, ir tas, kādā veidā jūs izstrādājat savu ziņojumu. Tā ir analīze. Kāds ir šis satvers, palāt tālāk, kā tas darbojas, kā ir šķēršļi un risinājumi no īpaši parlamenta deputātiem, kuriem, nu, kuri ne, nebija jau nu visi izlasījuši šo ziņojumu, vienkārši tiks identificēts šķēršļi un īpaši uzmanība tiks veltīt jūsu risinājumiem. Es domāju, ka pašlaik uh, tas ir lieliski un pietiekami. Paldies jums par paveikto, vēlam uh, gūt panākumus Nu, tad, lai jums būtu laba iedvesma un informācija turmākajam darbam pie šī ziņojuma, tad, jā, mēs tiešām būsim laimīgi, kad mūsu rīcībā būs ziņojums un kā mēs tad zināsim, kā uzlabot Eiropas iniciatīvas uh, pilsoņu iniciatīvu. Tālāk nākamais runājas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι... Un tas kungs Liels paldies! Es ar lielu interesi sekoju prezentācijai un varu pat, vēlos pateikties visiem, kas eh, strādājuši pie prezentācijas, daži komentāri. Tad, kad tika pieņemts Līsabonas līgums un kad tika sniegta šī iespēja, tad, nu, Jāteic, ka šī iniciatīva, piemēram, manā valstī vispār nav pazīstama. Izņemot šo ūdens jautājumu, cilvēki nestrādā pie citiem jautājumiem. Ir jādara daudz, jāizvērš kampaņa, lai padarītu instrumentu populārāku, zināmāku. Mēram Nacionālajie parlamenti, um, komisijas pārstāvniecības dalību valstīs varētu arī veikt šo popularizēšanu. Viņiem ir mājaslapas un viņi varētu tiešām šo kampaņu nodrošināt, jo instruments ir jāpopularizē. Vēl viena lieta par pētījumu un regulu. Kad mēs runājām par regulu, tad ļoti skaidri bija redzams, ka pat ja mēs runājam tikai par iniciatīvu, kurai jā, nav īpaši populāri zināma, nu, tad, kad ir nepieciešams laiks šo šķēršļu pārvarēšanai un arī ļoti daudz birokrātijas, uh, Patiesībā tas nodara ārkārtīgi lielu kaitējumu šī iniciatīvai, jo jā, ir jāveic, jāiziet tā, cauri tik daudz dažādām procedūrām, un tas aizņem tik ilgu laiku, tad varbūt šis iniciatīvas jautājums, tēma vairs pat nav aktuāla. Tad uh, tik tiešām ir jāpadomā, vai tas ir nepieciešami. Varbūt. Uh, Visas šīs problēmas, eh, kas ir lokalizētas, varbūt tas būtu jākoriģē, lai varētu reaģēt daudz tiešāk, ātrāk. ir problēmas, kas aizņem ārkārtīgi ilgu laiku, ir birokrātija un varbūt jautājums iniciatīvu laika gaitā vairs nav tik aktuāla. Uh, Tad ar lielu interesi uzklausīja arī komisijas pārstāvis sacīto. Ja pilsonis pat uh, pilotu projekta veidā neredz šīs iniciatīvas konkrētus rezultātus, tad to nevarēs nākotnē vispār efektīvi izmantot. Tad pateikšu vienkāršāk. Šeit ir runa par pilsoņu likumdošanas leģislatīvo iniciatīvu. Komisija nav obligāti uz to jārēģē, un gala rezultāts ir atkarīgs no komisijas reakcijas. Tur arī ir dažādi veidi brīdinājumi, signāli, kas tiek sūtīti komisijai. Un, uh, Komisija, Eiropas Savienības institūcija ir paudus zināmu interesi, piemēram, un tad ir izstrādāts tiesību akts, priekšlikums, tiek veikts uh, prezentācija un Tad paldies! Paldies jums! Daudz esat darījuši, lai šī iniciatīva būtu efektīvāka. Paldies! Tad, nu, neviens vairs nevēlas izteikties, tad varam noslēgt arī šo darba kārtības punktu. Vēlos pateikties jums par pētījumu prezentāciju. Es uzskatu, ka mm, šis darbs ir ļoti liederīgs. Jūs zināt, ka nākam nedēļ būs pirmā sabiedrības uzklausīšana, un tad arī mēs noteikti apdomāsim jūsu ieteikumus, priekšlikumus Protams, kā mēs īstenosim pētījumus, tikai tāds uh, vidusposma pētījums, mēs vēlamies turpināt darbu. Ceru, ka nākotnē mēs arī varēsim veiksmīgāk sadarboties ar Eiropas komisiju un efektīvāk īstenot piemērot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Liels paldies jums, liels paldies arī deputātiem, kur izteicās noslēdzam uh, mūsu darba sesiju. Paldies!